Ok. Uh. Viss labi, atsākam sēdi. Kopīgā sanāksme starp Libu un FAM komitejām. Man ir prieks redzēt uh, eh, Libu komitejas priekšsēdētāju eh, priekšsēdētā kungu, un mēs kopā vadīsim arī šo sēdi, kas ir tik ļoti nozīmīga. Šīs jautājums ir tiešām savstarpēji saistīts starp abām komitejām, tā kā mums ir prieks, ka mēs šodien varam strādāt kopā. Lūdzu, jums, Agilāra kungs, vārds jums. Paldies, Gustavson kungs, man ir prieks būt kopā ar jums un vadīt kopā ar jums, um, kā Libu komitejas priekšsādātājs, um, uh, kopā ar jums šo sanāksmi. par Nacionālo Romu integrāciju stratēģiju. Šis jautājums mums abiem, abām komitejām ir ārkārtīgi svarīgs. Un visam Eiropas parlamentam kopumā. Galu galā, te mēs arī apzināmies, kā tieši mēs pārstam Eiropas dimensiju, nodrošinot Eiropas eh, pilsoņu pamatiesību un nodrošināšanu arī vienlīdzīgu attieksmi likuma priekšā. Līdz ar to mēs varam runāt par dažādu barjeru pārvarēšanu, nodrošinot līdztiesību, patiesu līdztiesību visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tas ir ar vienu aktuāls uzdevums, un tādēļ man ir prieks šodien būt kopā ar jums un Libam Fām komiteju vārdā arī atgādināt jums, ka mm, mums būs iespēja uzklausīt mūsu šodien uzaicinātos viesus, kas arī sniegs arī savu analīzi un par progresu par to, kā soks ar Eiropas Savienības pamatietvara īstenošanu pār nacionālajām Roma integrācijas stratēģijām. Tad viņi izstāstīs, kā tad īsti ir šī aktuālā situācija, ko ilgus gadus esam ignorējuši. Romu diskriminācija nevienmēr ir bijusi skaidri redzama visā Eiropā. Un mēs vēlamies to akcentēt, skaidri izcelt dienas gaismā, problēmas, cīnīties par risinājumiem arī Eiropas parlamentā, pieņemot arī mūsu rezolūciju, cīnoties par Eiropas pamatiesību hartas ievērošanu, jo pagājušo gadu mēs skaidri atzinām un norādījām, un arī dalībvalstis, ka ir gatavas rīkoties. Mēs aicinām izbeigt segregāciju cīnoties arī par bezpajumtniekiem, kas eh, bieži vien ir romi, un pārtraukt romu atstumšanu, nodrošinot, ka piedāvājam efektīvus līdzekļus arī nacionālās romu integrācijas stratēģijās. Piedāvājot pārvaldības monitoringa un uzvartī, uz, izvērtēt dažādus projektus, nodrošinot, ka arī Eiropas Savienības līdzekļi tiek pareizi iztērēti. Visbeidzot, mēs arī vienojāmies, ka pēc tam, kad būsim novērtējuši nacionālās stratēģijas, mēs izvērtēsim arī reālos rezultātus, ko sniedz šis Eiropas ietvers, un kāds tad ir bijis progress katrā dalībvalstī, lai mēs precīzi izanalizētu, ko vēl nepieciešams darīt Eiropas līmenī un arī nacionāla līmenī, lai nodrošinātu, ka Romi visā Eiropas saimnībā tiek cienīti. Paldies jums visiem par jūsu ieguldījumu. Paldies mūsu viesiem, kas ir ieradušies, un tūlīt arī dosim viņiem vārdu. Es saprotu, ka pirmo dzirdēsim. Mūsu referentu Lidiju Jeroku. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir prieks, kad uh, mēs redzam, ka jautājums par romiem izpelnīt lielu uzmanību, un jūs esat ieradušies tik plašā skaitā. Uh, mēs šodien vēlamies runāt, kāda ir aktuālā situācija. Par to mēs dzirdēsim gan pašus Romus, gan arī pētniekus, kas izteiksies par šo jautājumu rītdien. Mums arī būs delegācijas vizīte uz Horvātiju un Ungāriju. Tā būs faktu mākšanas eh, komisija, misija. Tā vēl nav jāatzīst, ka līdz šim nav bijusi Eiropas, Sanības, eh, Eiropas piedošana parlamenta oficiālā misija, kas dotos uz vietām un iepazītos ar reāliem dzīves apstākļiem Romu cilvēkiem. Līdz to mēs esam priecīgi, ka rītdien tas notiks. Mēs esam tie, kas strādājam, un um, mēs piesaistam arī kā sabiedrotos nevalstiskās organizācijas. Un mēs šodien uzklausīsim daudzus uh, pārstāvis un dzirdēsim, kā viņi vērtē panākto un kas ir vēl jāizdara. Lai labāk izprastu šo situāciju, mēs esam uzaicinājuši mūsu ekspertus. kas mūs iepazīstinās ar reālo situāciju, ar viņu atzinumiem, ar viedokļu apkopojumu, analīzi. Viņi stāstīs arī par savu vērtējumu, par nacionālajiem plāniem un kādu tad progresu viņi redz, kas ir panākts un kā tad eh, to, uz to reaģē pati mērķa autorija. Man ir prieks arī šeit sveikt mūsu apmeklētā grupas, šodien arī no Ungārijas, kas arī, manuprāt, zina paši eh, un spētu arī piedalīties mūsu debatēs, lai arī sniegt savus uh, atzinumus par uh, situāciju uz vietām. Mums ir jāizgaismo galvenās problēmas. Mēs esam sagatavojuši arī precīzas rekomendācijas, kas jau ir atpazīt, uh, jūs jau zinat no padoms un komisijas uh, secinām dokumentiem. Bet tā ir jārīkos vēl tālāk. Ir jāizveido reāli indikātori, Un um, tas ir tāds konkrēts indikātors saraksts svarīgs. kur vienkārši nu, tad mēs pārā, visneapmienamies nu, to, ka vienkārši runājam, bet arī reāli darām un panākam reāls rezultāts. Nu, tā kā Ungārijā, protams, ir man vistiešākā pieredze, mēs zinām, kas, kāda ir situācija. Ungārijas valdība ir panāks arī atsevišķus nolīgums ar uh, Romu kopienu un nelstiskām organizācijām par to, ka ir jānosaka skaidri izmērami kvantitatīvi mērķi. Tā ir daļa no Romu stratēģijas. Tas mums, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kas ir tāds uzstādīts kā vienošanās Ungārijā, un tas varbūt iztrūks daudzās citās dalībvalstu nacionālās stratēģijās. Uh, tādu kvantitīvu izmērām mērķi. Mums jāskatās, kā tad mēs nodrošinām, kā arī lielās investīcijas, ko sola, kā viņas var sadalīt reāli pa punktiem. Ja te runa par nodarbinātību, izglītību, mums ir jāredz precīzi, kā reāli tas notiek, kādā veidā šie konkrētie punkti parādās arī pret nabadzības stratēģijā, un kāds tālāk tiks virzīts gan šogad, gan nākošgad, ņemot vērā budžetu katrā dalībvalstī. Tāpat arī ir kļuvis eh, redzams, ka kāds ir un arī komisija par to varētu ziņot, ka nevalstisko organizāciju iesaisti un pilsoņu iesaisti līdz šim bijusi diezgan eh, vāja. Un mēs nespējam uzrunāt pašu mērķu auditoriju. Šīs nevalstiskās organizācijas tomēr nepārstāv pilnībā mērķa auditoriju. Un ar nevalstiskām organizācijām šis dialogs īpaši bieži nenotiek. Tas notiek visam retās ietvaros platformās, kā šodien, piemēram. Uh, Mums ir priekš šodien arī, ka mums ir sarunā trim lielām organizācijām, kas ir vērša nākuši klā ar uh, uh, saviem priekšlikumiem, un kopīgi mēs esam izstrādājuši šo arī programmu šodienas sarunai. Bet, nu, kopumā jāatzīst tomēr, ka NVO iesaist ir vāja. Arī jāatzīst, ka finanšu un ekonomiskā krīze ir arī smagu skārusi um, daudz valstis, un arī Ungārija, Slovākija, un tāpat arī Grieķijā, Portugālē kur veidojas urbānie un rurālie geto. Un nav nekādas um, palīdzības, tur nekas nenotiek tādā ziņā nacionāla līmenī, lai kaut kādā veidā risinātu šīs problēmas. Milzīgas problēmas, kur cilvēki desmitiem tūkstoši cilvēku dzīvo uz absolūtos nabadzīgos apstāk, nabadzības apstākļos nav nekāds tāds koordinēts valdības rīcības, lai viņiem palīdzētu. Ir kaut kāda minimālas, varbūt, darbības. Un visbeidzot. Cik nezinu. Nu Arī pagājušajā gadā noteiktais iestāžu ietvars īsti nesniedz gaidītos rezultātus. Jā, ir lieliski eksperti, kas strādā visās Eiropas iestādēs, bet nacionālajos kontaktpunktos nu, tur neizmantojam visu potenciālu. Vajadzētu patiešām tāds dzīves debats organizēt un reāli izgaismot galvenās problēmas. Mēs redzam programmas, bet diemžēl mēs neredzam, kā tās dot rezultātus. Konkrēts rezultāts. Paldies, un es domāju, ka mums izmēlas saurunas laiku. Jā, paldies! Tagad došu vārdu Kingai Gonsas kundzei. Jā, paldies, nevēlos izplūst arī. Jo es domāju, galvenais uzdevums, protams, mums šodien ir uzklausīt cilvēkus, kuriem ir reāla pieredze. No savas puses vēlos norādīt. Galvenais, ko esam panākuši šobrīd, vispār, ka mēs esam izveidojuši tādas Roma integrācijas stratēģijas nacionālā līmenī, ir, ka mums ir arī šie rīcības plāni, un tam ir arī zināms finansējums, bet trūkst bieži vien politiskās gribas. Tāpēc man būtu dzirdēt svarīgi no ekspertiem, kā viņi vērtē šo situāciju, vai ir šāda politiskā griba. Vienlaikus man ļoti svarīgi, tad mums ir šie dokumenti, un cerams, ka tas nepaliks tikai kā papīrs, eh, tie reāli dokumenti. Un otrs puses ir politiskie lēmumi, kurus pieņem dalībvalstis. valstis Mēs zinām, ka reālos politiskos lēmumus par Romu integrācijas stratēģiju, nu, tur bieži vien viņi neiet roku rokā. Es pat vislabāk pārzinu Ungāriju, un es zinu, ka šī segregācija, izglītības segregācija, ko mēs redzam, ka tā ir tieši un pretēji liek leģitimizēta. Eiropas parlamentē Mēs taču vienmēr runājam par augstākiem līmeņiem, par arī izglītību, par to, kas varētu nodrošināt par situācijas uzlabošanu, labākam darba, nodarbinātības iespējām, izraušanos no nabadzības. Mēs arī visu laiku sakām, ka Eiropas fondi ir jāizmanto integrācijas programmu īstenošanā Ungārijā. Eiropas Savienības fondi var sniegt arī varbūt arī nodrošināt to, ka arī jaunieši, kas varbūt arī kaut kādas pārkāpumus veikuši, viņi tomēr uz, eh, sniedz palīdzīgu roku, lai viņi tomēr izrautos no šī aburtā loka. Un dažkārt tas ir, protams, ļoti sarežģīti, jo viens ir tas, ka mēs sakām, kāda ir noteikuma, bet reālā praksē ir pilnīgi cita. Nu labi, uzklausīsim eksperts, kas tieši izteiksies par nacionālo situāciju. Būtu svarīgi sagatavot šādu arī ēnu ziņojumu, ko sagatavo nevalstiskās organizācijas. Līdz ar to mēs redzēsim arī, ko teiks eh, nacionālajā ziņojumā, ko teiks Eiropas komisija un ko teiks eh, ēnu ziņojumi. Tagad mēs dzirdēsim, ka izskatās, ka mēs varbūt runājam no it kā vienu pasaules daļu, bet izskatās pilni kaut ko citu. Pavisam īsi par FAM sagatavotu ziņojumu. Es skaidrs, ka situācija nav uzlabojusies, tā arī neuzlabojas trūkst um, datu, līdz to mums nav tādu datus, ko mēs varam īsti paļauties, uzticēties un zināt reālo situāciju. Labi ir labā praksa, ko mēs varam visu uzskaitīt un ko zināt. Bet kā tad reālā situācija? Kas tad uz reāli uz vietām notiek? Tas ar vienu atklāts jautājums. Pamatiesības, cilvēktiesības, pret diskrimināciju vērstā pieeja Kas ar to ir domāts? Tas ir mans jautājums jums. Un kāda ir Eiropas iestāžu loma nacionālajās valstīs, dalībvalstīs? Es tomēr uzskatu, ka Eiropas iestādēm lielu lomu komisija var izdarīt nopietnas spiedienas dalībvalstīm. Mums ir svarīgi, lai Romu organizācijas, nevalstiskās organizācijas viņam arī finansējumu, sadāk viņi vispār nespēja darboties. Mums ir jāsniedz šāds finansēts atbalsts no Romu nevalstiskām organizācijām. Paldies, un tāda liela nepacietība uzklausīšu arī citu uh, ekspertu atzinums, un um, labprāt visu tad uzklausīšu. Labi, tagad sāksim pirmo paneli, un viens ir mācības, ko esam guvuši no pirmā ietvara apkopot Nacionālās Roma integrācijas stratēģijas. Dosim vārdu mūsu runātājiem, un tad, um, kad būsim uzklausījuši mūsu eksperts, dosim vārdu arī jums gan deputāti, gan arī visiem zāles dalībniekiem. Un tad ir tādu Vārtonam Rovidam došu vārdu, kurš ir pētnieks no, no Decade of Rome Inclusion Security Foundation. Tas nozīmē, viņš pārstāv Ungāriju, Ungārijas zinātņu akadēmiju un Ungārijas starptautisko attiecību institūtu. Lūdzu, Marton Rovid, vārds jums. Paldies, paldies par šo uzaicinājumu piedalīties ļoti nozīmīgā panel diskusijā. Nu, es jums arī iepazīju šodien ar tiem saucamajiem ēnu ziņojuma galvenajiem secinājumiem, kurus piemin arī Inga Gonca. Nu, man ir sagatavot arī prezentācija. Es nezinu, vai tas īsti jums gan te ir labi redzams, bet es arī aicināšu arī kolēģi tad darbināt šos slaidus. Tātad man struktūra. Uh, Es pavisam īsi pastāstīšu, kāda mēs uzskatām, kā ir iespējams arī izsekot, vai tiek ievērot starptautiskās saistības un vienotais ietvers, un es pastīšu par arī šo mūsu veikto monitoringa rezultātiem, tad konkrēti secinājumi, jeb mācības, un tālāk par nākotni, pāris vārdi par nākotnes ietvaru un Eiropas parlamenta lomu. Tālāk. Manuprāt, te ir ļoti sarežģīti, protams, atspoguļot schēmā, bet pavisam īsi. Lai spētu novērot un monitoringu veikt, uh, par starptautisku informāciju mums jāveic informācijas apkopošana, to veic informācijas apkopošanas komiteja, un visas dalībvalsts var arī to arī komentēt, līdzīgi kā šodien, tad tur ir secinājumi un rezolūcijas, kas ir jāatzīst valstīm, un tālāk arī seko tālākie pasākumi. Tālāk Mēs saprotam, ka šāda sarežģīta sistēma, kā piemēram tas SIS, un kur mēs runājam par diskriminācijas dažādu veidu izskaušanu, ANO ietvarā vai arī iet pamatlēmumu konvenciju, ko ir pieņemusi Eiropas padome. Diemžēl ar Romu situāciju mums veidos tādas nepilnīgas situācijas. Viens ir Romu iekļaušana, otrs ir Eiropas saimnības ietvars, par ko šodien runājam. runājam. Eiropas Sanības ietvarā trūkst šādu lietu. Nav neatkarīgu ekspertu komitejas, nav arī obligātā progresa ziņojuma, nav arī mehānismu, kā ņemt vērā ēnu ziņojumu, un arī ir jāatzīst, ka netiek izstrādāts konkrētas dalībvalstī domāts rekomendācijas. Tālāk. Tas mēs esam izdarījuši iepriekšējā posmā bija šis pilotgads, uh, kurā mēs izdevām savu ēnu ziņojumu, Mēs koordinējam, arī izmantojam arī Eiropas Savienības līdzekļus, kas ir paredzēti Romu programmai. Mēs izveidojam astoņu valstu pārstāvju paneli. Astoņas valsts - Albānija, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Maķedonija, Rumānija, Slovākija, Spānija. Mēs arī izstrādājam šādu modeli, un uz kura pamata, kura bija jāstrādā profesionālais novērtējums. Šī bija tāda paša koalīcija, kas veica monitoringu un izvērtēja kādus reāli uh, rezultāts var panākt ar valdību pieņemtajiem pasākumiem, gan par arī lielo Romu integrācijas stratēģiju, gan arī par Eiropas Savienības pamat stratēģiju, pamat konvenciju. Tālāk, lūk, tāds ir gatavotā ziņojuma vāks. Jūs varat to lejuplādēt, jūt šo mājaslapu, romadekei.org. Tālāk mūsu galvenais secinājums. Mēs noteicam, kā Pilsoniskās savienības koalīcija noteica arī pozitīvos ieguvumus, noteica arī vispārējos politiskos pasākumus, kas ir bijuši ieguvums, kas ir nākuši par labu romiem. Mēs uzskaitījām atsevišķus arī potenciāli pozitīvus ieguvumus, bet gan diemžēl nav apelnībā īstenoti, un es domāju, ka tieši šajā ziņā sabiedrība pati var norādīt uz trūkumiem, un mēs norādām arī uz negatīviem pasākumiem, kas iekļauts gan stratēģijā, gan arī kopējām standartizācijas politikām. Tālāk. Neizstāstīšu visus slaidus, jo es zinu, ka man šodien laika nav pilnībā, tikai pavisam īsi dažas situācijas ir tādi uzplaiksnājumi no atsevišķām valstīm, par ko es piemēram runāju. Piemēram, veiksmīgs piemērs - Čehija. Roma pedagoģiskajais asistents Rumānijā tiek, tiek sniedz atbalstu affirmative action uh, uh, augstskolās. Tālāk Iegums ir bijis, piemēram, Spānija antenas tīkls, kas cīnās pret diskrimināciju vai, piemēram, Rumānijā Milk and Roll skolu programma vēl par iespējām potenciāliem pasākumiem, kas, diemžēl, netika īstenot 2012. gadā. Piemēram, Ungārijā Romu sieviešu sociālā palīdzība, nu, viņi īstenībā nedarbojās, vajadzētu uzlabot. Uh, Rumānijā te mēs runājam par nodarbinātības palīdzību, ko varētu ļoti labi izveidot, bet nu viņa nav vēl pilnīgi izveidota. Tālāk. Diemžēl daži no pasākumiem 2012. gadā arī šīs strateģijas. Nu, diezko jau nebija jēgas no viņām, nekāda labuma tur īsti. Nu, nenodrošina šī atbilsts piekļaušanas darba tirgu, viņš šis neko absolūti nav devis. Netiek atrisināt uh, dzīvotāju segregācijas, residential segregation šo jautājumu. Un after arī vispār arī ar vienu tieši stigmatizāciju Romu turpinās. Tālāk. Vispārējie lielie politika pasākumi, rīcība pasākumi, kas bijuši pilnīgi kaitīgi Čehijā. Sociālā reforma, kas nozīmē, ka tiek samazināts uh, atbalsts, ko Romi saņem, ja viņi meklē darbu. Ungārijas izglītības sistēma neko labu nav devusi, to minēja Gagonsa, pārlāk par Romu bērniem ar invaliditāti. Tas atkal tika nodots kā nostādīts kā segregācijas pasākums Spānijā. Arī šeit eh, ir samazināts sociālais atbalsts, kas atrā ziņā nekad nav nācis par labu. Tālāk, kopumā es vēlos izcelt četrus galvenos secinājumus. viens no būtiskiem secinājumiem, kur jau iepriekš norādīju. Mums jāpanāk jākpilna Romu līdzdalība. Mēs zinām, kas notiek, mēs skatāmies, kas notiek, bet reālai rīcība politikai būtu tas jāņem vērā. Tad jāizveido šo sarksuņu funkciju nevalstiskām organizācijām, kas seko līdz situāciju uz vietām. Tālāk mums jāstandartizē arī dažādo dalībvalstu politiku pasākumi, lai nenonāku pretrunās. Uh, Un tālāk ir būtu svarīgi nodrošināt, lai mēs atrisinām arī aizspriedumus, kas ir vēsti pret Romu cilvēkiem sabiedrības citās daļās. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāpanāk ar Romu stratēģiju, ne no jāpanāk tā, ka sabiedrība kopumā atbalsta šo stratēģiju, nevis to noraida. Un jāatzīst, ka arī privātā sektora iekļaušanas programmas nav īsti pietiekams. Tur arī privātā sektora varētu būt labāki rādītāji. Tālāk. Kā attīstīt Eiropas saimnības ietvaru? Mūsu secinājumi liek eh, teikt šāds vārds. Viens ir tehniskā lieta. Mēs vēlamies uzsvērt, ka jāsaskaņo gan monitorings, gan arī ziņošana Eiropas saimnības ietvaros par Romu iekļaušanu. Tas jau šobrīd tiek darīts, un tas arī vēl attīstīsies tālāk. Tālāk jānosaka ekspertu grupas, kas spētu atbalstīt arī Romu darba grupas un arī nacionālos kontaktpunktus. Šobrīd nacionāla kontaktpunkta īstenībā nav diezko spēcīgi, viņam vajadzētu papildus vēl piešķirt jaudu. Tālāk uh, mums vajadzētu izvēlēt ārēju novērtēšanu, izmantot Eiropas Sanības uh, līdzekļu. Un arī Eiropas Savienība vajadzētu noteikt plašu monitoringu par naidu kurinošo runu nu, uzskaitīšanu novēršanu. Un visbeidzot, par iespējamo Eiropas parlamenta lomu. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments pieprasa reg, eh, progresa ziņojumus regulāri no Eiropas komisijas, lai pieprasītu arī konkrēto valstu novērtējumus un rekomendācijas. Otkārt, Eiropas parlamentam būtu arī jānodrošina atbalsts, kā piešķir arī konkrētu finansējumu nevalstiskām organizācijām, lai norošinātu arī pamat programmas īstenošanu. Tālāk Eiropas parlamentam būtu arī jāuzņems iniciatīva un jāizstra rezolūcija, kas nosūta visa veida pret Romu vēstu rasismu visās dalībvalstītās un arī pret čigānu um, sentimentu, kas ir pielīdzināms antisemītismam. Un Eiropas parlamentam būtu arī jāatbalsta Eiropas komisijas priekšlikums padomas rekomendācijām par efektīvam uh, Romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu arī uzrunu un iekļaušanos tik precīzi laikā, līdz to mēs varam ietaupīt laiku un varam arī to arī atstāt un runāt vairāk arī dot citiem vārdu. Another two guests. The first is Mr. Dosim vārdu mūsu diviem citiem viesiem. Pirmais no tiem ir Julius Rostas, kurš pārstāva atvērtās sabiedrības institūtu, un viņš strādā Roma tiesību centrā kā eksperts, un Rumānijas, strādā Rumānijas valdības nacionāla minoritāšu departamentā, un šobrīd viņš darbojas arī Romu izglītības fondā. Paldies! priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods uzrunāt uh, šo auditoriju runājot par tik svarīgu jautājumu kā Romu politika Eiropas Savienībā. Savā prezentācijā pievērsīšos trim punktiem un um, uzdošu arī vienu jautājumu. Proti, Romu līdzdalība Roma politikas īstenošanā Eiropas Savienībā, runāšu par pretdiskriminācijas politiku un par zināšanu uzkrāšanu par Romu, Romiem un uh, jautājums, kurš ir miljonu vērts, ko tad īsti darīt. Vispirms par Romu līdzdalību. Es domāju, ka šajā Eiropas um, uh, ietvarā struktūrā nav īsta mehānisma, kā iesaistīt Romus. Nacionālā līmenī tas tiek darīts uh, kā attiecībā uz citām nacionālām minoritātēm, tos iesaistot šajā procesā, bet Romi ir, uh, nav pielīdzināmi jebkurai citai nacionālai minoritātei, jo tādi jautājumi, piemēram, kā nabadzības apkarošana, nevar atrisināt ar minoritāšu mehānismu starpniecību. Eiropas Savienībā ir Romu platforma, kura nespēja uzsākt dialogu ar Romiem pašiem. Notiek sanāksmes, kurās Romu aktīvisti vispār nepiedalās, un tāpat nav nekāda mehānisma, kā Romi paši varētu piedalīties šajā platformā. Tātad runājot par uh, Romu līdzdalību politikas īstenošanā, rodas jautājums, vai esam kaut ko mācījušies no iepriekšējās pieredzes, proti uh, nacionālo stratēģiju izveides pirms iestāšanās procesā, runājot par Romu integrāciju. Toreiz Romu integrācija uh, jautājums uh, tika uzskatīts par uh, tā izšķirošu, bet tikai lozungu līmenī, bet mums ir jāiet tālāk, mums ir jāveido dialogs ar romiem. Jau no pašiem pirmajiem soļiem šai procesā, kad šī lēmuma tika pieņemta Eiropas komisijā, pēc tam dalību valsts iesniedza nacionālās stratēģijas, un pēc tam arī īstenojot šīs stratēģijas netika pievērsta pienācīga uzmanība Romu līdzdalībai šai procesā. Tāpat ir jautājums arī saistīts ar cīņu pret diskrimināciju. Nes, pirms dažām dienām Eiropas padomes cilvēku tiesību komisārs uzrunāja Romu fórumu, norādot, ka nevar uh, īstenot Romu integrāciju, ja nevēršas pret Romu diskrimināciju. Mums ir jādomā par integrācijas procesu, līd, kas notiek līdztekus uh, diskriminācijas apkarošanai. Protams, ne, diskriminācijas apkarošana ir saistīta ar negatīviem pasākumiem, bet no otras puses dalību valstīm ir jāveicina līdztiesība ar pozitīviem pasākumiem. Un Eiropas uh, komisijas komentāri par nacionālām stratēģijām ziņā pret diskrimināciju veicu, veicinot līdztiesību ir ļoti vāji. Uh, Eiropas Savienības antidiskriminācijas ietvars un Eiropas nā, uh, Romu stratēģijas īstenošana saskaras ar neveiksmēm, proti ciņā pret re, rasismu un diskrimināciju, piemēram, mājokļu jomā. Ja mēs varam ieguldīt milzīgus līdzekļus, bet ja nepārvarēsim struktūrālos šķēršļus, tad nekādus rezultātus nesasniegsim un gal galā visā tiks vainoti paši Romi. Es vēlos pievērsties vienam jautājumam saistībā ar rasu līdztiesības direktīvu. Pirms dažiem mēnešiem notika uzklausīšana par šo direktīvu, un šajā uzklausīšanā neko nedzirdēja par rasu segregāciju. Pašreizējā rasu līdztiesības direktīva skaidrā formulējumā neaizliedz segregāciju. Tādēļ nav pārsteigums, ka nacionālās dalībvalsts izmanto Eiropas Savienības līdzekļus, lai īstenotu Romu un it īpaši Romu bērnu segregāciju izglītības jomā, piemēram. Un tiešām ir eh, jā, ja projekti tiek izvērtēti ņemot vērā efektivitāti un labuma guvo, guvēju skaitu, tad bērnu tiesības tiek atstātas bieži vien otrajā plānā. jautājums ir, kā padarīt uh, antidiskriminācijas pasākums par nacionālo stratēģiju mugurkaulu. Šobrīd šīs stratēģijas tiek pārskatīts, un es domāju, ka ir jā, jādod ļoti spēcīgs signāls šajā sakarā. Un saistībā ar diviem pirmajiem jautājumiem būtu jārunā par uh, zināšanu uzkraušanu par romiem. Kā mēs varam veidot romu politiku, romu integrācijas politiku, ja mēs nezinām pietiekami daudz par romiem? Statistika ir ļoti, statistikas dati ir svarīgi, bet tie mums daudzkārt nepaskaidro, kādēļ uh, šie procesi ir tādi un ne citādāki. Un līdz ar to gluži automātiski iznāk, ka īstenotā politika ir neefektīva Eiropā pastāv Romus pētniecības tīkls, bet, diemžēl, šajā tīklā nedarbojas neviens Romu uh, pārstāvis. Un, manuprāt, šī situācija ir vienkārši satraucoša un rada, rada sašutumu. Runājot par zināšanu uzkrāšanu par romiem, mums ir jāzina, ko romi paši vēlas sasniegt un kādā veidā. Un tagad jautājums, ko darīt. Runājot par romu līdzdalību procesos, es domāju, ka mums ir jāveicina debates visos līmeņos, kur tiek pieņemti lēmumi. Šeit ir runa ne tikai par vietējo nacionālu, bet arī par Eiropas līmeni Mums ir jāiesaista Romi saturīgā dialogā. Uh, pa, uh, Romi var kritizēt šo darbu, un viņi ir jāiesaista šai dialogā, un pēc tam arī ir ļoti skaidri valdībām jāpasaka, ka jauno pārskatīto nacionālo stratēģiju pamatā ir jābūt nediskriminācijas un līdztiesības principam. Tālāk ir jāatzīst, ka uh, rasu segregācija ir īpaša diskriminācijas forma. Tāpat ir jāveic visi pasākumi, lai novērstu to, ka Eiropas Savienības finansējums tiek izmantots segregācijas īstenošanai. Ir jāpārskata šie finansēšanas nosacījumi kopā ar dalību valstīm un dalību valstu valdībām ir jāatskaitās Eiropas komisijai par sasniegumiem. Romu integrācijai un līdzdalībai ir jābūt pamatnosacījumam jebkādu iniciatīvu apstiprināšanas procesā. Ir jāveic integratīvi pasākumi, lai uzkrātu zināšanas par romiem un lai varētu īstenot efektīvus uh, politikus uh, pasākumus. Ir jāuzkrāja informācija Eiropas līmenī. Piemēram, ja mums ir jāizraugās tikai viens vienīgs eh, jautājums, piemēram, par to, kā tiek izlietoti līdzekļi Romu integrācijai, tad to nevarētu uzticēt Eiropas komisijai, jo tai būtu interešu konflikts. Es domāju, ka Eiropas parlaments būtu daudz neatkarīgāks Eh, šādas eh, analīzes veicējs. Eh, jo šo jautājumu nevar atstāt tikai dalību valstu ziņā, par to ir jāuzņems atbildība arī Eiropas komisijai. Paldies, Rostas kungs, par to, ka jūs paudāt savu viedokli un ka jūs ievērojāt arī uzstāšanās laiku, jo mums jāuzklausa vēl mūsu trešā lieciniece. Tā ir Lina Papa Mihalopulu, kas vada nediskriminācijas politikas un Romu, Romu koordinācijas nodaļu Eiropas komisijas tieslietu ģenerāldirektorātā. Un pēc tam mums vēl notiks diskusijas. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es neesmu patiesībā liecinieks, bet no nu pat dzirdētājs var teikt, ka esmu apsūdzētā. Un tādēļ aprobežošos ar eh, dažiem principiāliem jautājumiem un netērēšu laiku atbildot uz daudziem konkrētiem jautājumiem. Principā jāsaka, ka aina nav rožaina, to mēs visi saprotam Eh, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kas jau iepriekš uzstājās, gan arī mūsu eh, referentu sniegtie ziņojumi par to liecina. Es par to pateicos. Tiešām situācija ir samilzusi, eh, runājot par Romu integrācijas procesu. Kāda tad ir šobrīd situācija? Tikai pāris gadus mēs atrodamies Romu um, integrācijas procesā, un tādēļ mums ir jāizvērtē, ko esam sasnieguši. Pirmā pozitīvie sasniegumi ir tādi, ka pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē visās dalībvalstīs ir vainu integrētie to pasākumu kopums vai nacionālās stratēģijas apstiprinātas. Bet uh, jāatzīst arī, ka Malta mums ir nosūtījusi vēstuli, kurā tā norāda, ka ja tiem būs Romi, Romu iedzīvotāji, tad viņi arī apstiprinās integrēto politiku kopumu. Tātad politiski visas dalība valstis ir atzinušas, ka uh, pastāv problēmas ar Romu integrāciju. Komisija ir atbildīga par šiem, šo jautājumu risināšanu, un mēs atskaitāmies parlamentam reizi gadā par sasniegto progresu. Līdz šim ir bijuši tikai divi šādi ziņojumi. Pirmais tika uh, sagatavots 2012. gadā, kurā izvērtējām uh, Romu integrācijas stratēģijas, rīcības plānus, pasākumu kompleksus. Arī šeit aina nebija rožaina, jo stratēģijas diezkā nedarbojās. Tomēr šajā atskaitē, šajā ziņojumā mēs iekļāvām arī darba dokumentu, kurā norādījām uz trūkumiem un vājajām pusēm visā šajās stratēģijās. Un šie dokumenti ir arī publiski pieejami, tā skaitā internetā. Protams, katrā dalību valstī ir konstatēti zināmi trūkumi, un uz tiem mēs esam arī norādījuši. Tā ir pašā laikā mēs arī saskatījām, kon konstatējām trūkumus Eiropas Savienības ietvara darbībā. Pastāvēja zināmi struktūrāli jautājumi, uh, un Livijas teiktajā un Genskundas teiktajā un kolēģu teiktajā nav nekā īpaši jauna. Tos jau, šos trūkumus mēs jau esam konstatējuši, šīs problēmas mēs konstatējām. Mēs zinām, ka pastāv problēmas attiecībā uz regulāru dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Mēs zinām, ka Romu balss šajā procesā par Romiem uh, Uh, Romu dēļ ar Romiem, ka Romi paši šai procesā ir pazuduši gandrīz vai. Tāpat zinām, ka netiek atbilstoši izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. Mēs zinām, ka pilsoniskā sabiedrības līdzdalība ir nepietiekama, ka ir vāja administratīvā rīcības spēja. Mēs to visu zinām, mēs šos trūkums esam konstatējuši, uz tiem norādījuši. Bet ir arī citi sasniegumi minami. Dalību valstis ir iecēlušas nā, nacionālās kontaktpersonas, un šīs kontaktpersonas, diemžēl, nevienmēr spēja koordinēt veiktos pasākums, jo trūkst resursu un darbinieku, bet mēs uzstājām uz šo pasākumu turpināšu. Tātad mēs esam uh, izveidojuši Nacionālo kontaktu personu sanāksmes, sadarbības tīklu, un mēs rīkojamies savu pilnvaru ietvaros. Un tomēr jānorāda, ka mums visiem šeit ir jāuzņemas kopīga atbildība. Komisijai, padomai, Eiropas eh, parlamentam, pilsoniskai sabiedrībai. Uh, Mm, tā, šis uzdevums nav paveicams vienai institūcijai. Mēs cieši sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību, tīpaši ESO ietvaros, un uh, uzklausām dažādus viedokļus. Mēs esam gatavi īstenot sadarbību, esam uh, arī saņēmuši ieguldījums no uh, privātpersonām, piemēram, uh, kāds ārsts no Ungārijas mūs informēja par vakcinācijas procesa īstenošanu. Mēs atzīstam, ka palīdzība mums ir nepieciešama un ceram uz to, ka visi centīsies mums palīdzēt. Mēs esam sagatavojuši padomes rekomendācijas, esam konstatējuši problēmas un uzskatām, ka ir uh, jāpieņem rekomendācijas šajā jomā, jo mums ir eh, vai eh, saskaņā ar līgumu šajā eh, jautājumā lēmums var pieņemt tikai vienbalstīgi, un tādēļ mums ir nepieciešams politisks spiediens uz dalību valstīm. Un vienīgais spiediens uz dalību valstīm ir pašu pieņemtie padomas secinājumi komisijas lēmumiem nav nekādas spējas tieši ietekmēt dalību valstu lēmumus, bet ja padome ir pieņēmusi secinājumus, tad tie ir saistoši dalību valstīm. Cīņa pret diskrimināciju ir jāveic ar apņēmību. Tas ir viens no mūsu galvenajiem ieteikumiem jau sākot ar pirmo ziņojumu, un tas ir pamatnosacījums jebkuras stratēģijas veiksmīga īstenošanai. Es eh, gribu skaidri norādīt, ka komisija viena pati nevar visu izdarīt, un tā arī viss nav vienai pašai jādara. Mēs zinām visu, kas šeit izskanēja, mēs esam par to rakstījuši ziņojumus, mēs esam sākuši sadarbību ar Uh, pie, strādājot pie nākamā gada ziņojuma, izvērtējot sasniegumus atsevišķos pīlāros. Tātad pirmais ziņojums bija veltīts stratēģiju izveidēji, otrais ziņojums runāja par priekšnosacījumiem, nākamais ziņojums 2014. gadā analizēs to, kas ir izdarīts. Mēs jau pie tā strādājam, esam uh, Uh, izstrādājuši rekomendācijas padomē, mēs iestājamies par to, ka tiek iezīmēts konkrēts finansējums, uh, bet par to sīkāk nevar runāt, jo līdz uh, šim nekas vēl nav izlēmts, bet mēs ceram, ka lēmumi tiks pieņemti. Paldies, un tagad esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies visiem trim mūsu ziņotājiem, Rovānu kungam, Rostas kungam un Pap pa Mihalopulu kundzei. Tagad došu vārdu eh, runātājiem no zāles. Es ierā, ierosinu nepārsniegt trīs minūtes, un tad mēs varēsim turpināt otro diskusiju raundu, kas ir pēc tam notiks vārds klēskungam vispirms. Paldies priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Katru reizi, kad mēs runājam par Romu situāciju šeit, Eiropas parlamentā, vienmēr pamanu, ka ir kāds īpaši svarīgs aspekts, ko mēs piemirstam. Un tas ir personīgā atbildība. Ir jādomā par veiktajām darbībām tīri no tāda personiskā skatu punktu, jādomā par veselo saprātu kā tādu. Es, tas patiesībā manis teiktais nav saistīts ar to, ko minēja iepriekšējie runātāji, bet, manuprāt, cilvēki pārāk bieži koncentrējas uz šo cietušā elementu un nepietiekam domā par to, kā situāciju uzlabot. Mums ir jārunā par tādām problēmām, kas vēl nav apskatītas Romu kontekstā. Nu, šeit kā piemēru var minēt to, ka ir daudz problēmu saistībā ar izglītības iegūšanu. Bieži vien bērniem nav iespējas apgūt izglītību, ir jādomā arī par tātad noziedzību kopienās kā tādu, un Dīnā Sīgala ir um, pētnieks Nīderlandē institūtā, kas ir konkrēti pētījis noziedzības statistiku, un viņš norādīja ka bieži vien ir novērojama pretestība. Pētot noziedzības elementu Romu kopienā. Nu, diemžēl tā ir, ka rādītāji saistība noziedzības rādītāji šajās kopienās ir neproporcionāli augsti, salīdzinot ar pretējo situāciju. Uh, Un nav jau tā, ka noziedzība būtu klātsoša tikai Romu kopienās. Nē, tur arī. Es domāju, ka arī par šo problēmu ir jārunā augstā līmenī, un kamēr mēs to nedarīsim, tikmēr daudz problēmas paliks neatrisināts. Bronks kungs, lūdzu. Um, anything... Paldies. ja ir kas sliktāks par apzinātiem apvainojumiem, tad neapzināti apvainojumi ir vēl sliktāki, jo apzināti kādu apvainojot, tad ir, jā, varbūt tīri slikts garastāvoklis vai ļaunprātīgi tāda pieeja, bet šādi nepa, ne, neapdomāti apmelojumi ir vēl sliktāki, jo tie balstās uz, um, varbūt, neizpratnes par sabiedrību. Un bieži vien Roma Romu sabiedrība tiek um, atainota kā cilvēkam visu laiku kaut kas tiek nodarīts, bet kā sabiedrības daļa, kas pati ne, neko nedara ne savā labā, ne arī pret sevi. Tātad viņi tiek pasniegti kā cilvēkam nav nekādas atbildības, arī varbūt par kaitīgajām iezīmēm. Bieži vien šie cilvēki tiek atainot kā tādi, kas paši neko nevar darīt un kuru labā kaut kas ir jādara. Un es tiešām nezinu, vai var tādu nievājošāku vēl attieksmi izteikt, kā runāt par sabiedrības daļu kā šādiem cilvēkiem. Bieži vien tiek norādīts, ka nedrīkst vispārināt, jo īpaši par tautām kā tādām. Nu, varbūt vajadzētu mums um, sev atgādināt, ka nevajadzētu arī vispārinājums attiecināt uz atsevišķām personām. Nu, kādus tad vispār, vispārinājums var izteikt. Nu, esam šo jau šodien dzirdējuši vispārinājums par šausmīgo ekonomisko situāciju un arī šausminošiem sociālajiem apstākļiem. Tad nu, jājautā, vai citi cilvēki varēs šos elementus izmainīt. Nu, varbūt jā, bet ja, sabied, ja šī sabiedrība daļa pati nepiekritīs, tad nē. Varētu pat arī teikt, ka tiek runāts par pilnīgi dzīvesveida maiņu un tas savā ziņā norāda, ka mēs vēlamies uzspiest šai tautas sabiedrības daļai zināmu dzīvesveidu, un tā gluži nedrīkst, ir jābūt izvēles brīvībai, iespēja, dažādām iespējamām, un sadarbība kā tāda, lai to varētu īstenot, ir nepieciešama piekrišana, tādēļ mēs nevarēsim nekādu politiku viņiem uzspiest. Tālāk par vispārinājumiem runāt, vai var vispārināt saistībā ar uzvedību un pieredzi. Nu, manuprāt, šīs lietas ir cieši saistītas. Libe komiteja aptuveni pirms diviem gadiem, manuprāt, bija uzklausīšana saistībā ar cilvēku tirzniecību. Un tur uzstājās arī Euro, Eiropola vadītājus. Es biju ļoti piesardzīgs un uzdevu jautājumu, negribēju, protams, nevienu aizvainot, bet tad es jautāju, vai ir kāda sabiedrības daļa, kas neproporcionālā veidā ir pārstāvēta. Tātad eh, vai nu cilvēki, kas nodarbojas ar cilvēku tirzniecību, vai cilvēki, kas cieš no cilvēku tirzniecības. Un uz abiem šiem jautājumiem viņš atbildēja jā, Romu kopiena. Viņa lielā mērā ir gan šie no, no, nodarījumi veicēji, gan arī cietušie. Un, ja mēs izliksimies, ka tā nav un pievērsim acis, nu tad šķiet, ka ar problēmu galā netiksim. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, vai vēl kāds gribētu izteikties no pilsoniskās sabiedrības organizācijām varbūt. Lūdzu, dodam jums vārdu, iepazīstiniet mūs ar sevi. Un, ja nu vēl kāds grib izteikties, tad lūdzu, pēc iespējas ātrāk dariet mums to zinām. Labdien! Sabīna Ahteberg, esmu Romu un Sintī kopienu pārstāvības organizācijas pārstāvi Nīderlandē. Mēs esam ieradušies četri un gribētu jūs lielākā mērā padomāt par diskriminācijas situāciju Nīderlandē, tā, to, kā tiek notiek diskriminācija pret Romu sabiedrību. Es pārstāvu Sinti kopienu un joprojām dzīvoju treilerī, un mēs joprojām vairākus gadus mēģinām noīrēt stāvvietu šai, šim treilerim, bet tas nav izdevies, un mēs esam spiesti dzīvot tādās vietās, kas mums tiek uzspiestas, ģimenes ir šķirtas un sašķeltas, un mēs neseņemam nekādu finansējumu ne no viena. Mēs šeit atrodamies, mēs paši esam saguši uh, ceļošanas izdevumus, lai šeit nokļūtu, un jau 30 gadus vairs netiek būvētas stāvvietas Romu traileriem. Bieži vien mēs saskarāmies arī ar to, ka policija veic akcijas, uh, kā tiek uh, uzlaustas uh, slēdzenes, lai veiktu uh, kratīšanu un esmu pati spiesta bijusi maksāt par atslēgu nomaiņu. Arī presē ir parā, publicēta raksti par šo situāciju, bet pilsētas mērs, kurš ir nacista dēls, apgalvo, ka visas Romu apmetnes ir uh, jāizvāc, ka tām ir jāpazūda, un šāda politika tagad uh, tiek uh, uzspiest arī citām pašvaldībām Nīderlandē. Es zinu, ka Nīderlandē galvenokārt uzmanība tiek pievērsta Austrum Eiropas romiem, uh, bet uh, ignorēt pastāvošās problēmas. Es varu jūs vēl sīkāk informēt par šo situāciju. Esam saņēmuši ļoti daudzas vēstules par to, ka cilvēki ir bijuši spiest pamest savus trailerus. Un mēs prasām, lai mūsu situācijai tiktu pievērsta lielāka uzmanība, romājot par Romu situāciju ne tikai austrumu, bet arī rietumu Eiropā. Mēs uh, vēlamies daudz ko darīt, bet mēs vienkārši neko nespējam iztenot, jo trūkst finansējuma. Jā, redz, ka arī Sipelskundze grib izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai mēs pateiktu galvenos vilcienos vēlreiz to, ka mēs jau pāris gadus jau piedzīvam to, kā minoritāšu jautājumos, ieceļošanas jautājumos ir ievies ļoti daudz restriktīvi ierobežojuši pasākumi dalībvalstīs. Un nožēlojami tas ir. Vēlreiz skat jānorāda, ka tieši Romu grupa ir viena no tām, kur jau daudz gadus tiek diskriminēta. Un visu laiku viņiem jāskars ar, ar uh, aizspriedumiem. Tādēļ man šāk, ka mēs katru reizi jādzird viens un tas pats. Tā tad it kā būtu apsveicam, ka mēs dzirdām, ka, protams, cilvēkiem jāuzņems arī pašu atbildību par savu dzīvi. Bet, nu, vienalga, man jautājums ir, kāpēc tas jums jāsaka tikai par romiem? Ir, protams, ļoti labi, ka jūs sakāt, ka visiem bērniem būtu jāiet skolā. Bet kā gan tas ir iespējams, ja gan vietējie nenodrošina nedz autotransportu, un rāmi tiek novirzīti uz tādām pilsētas daļām, kur skolas ir pārāk tālu, kur viņiem pat nav iespējams aiziet līdz skolā. Un mēs dzirdējām, ka, ja ir šādi trūkumi pār pasākumu īstenošanu, tad vajadzētu arī tos reāli risināt. Man tomēr prieks, ka šodien mēs runājam par šiem jautājumiem. Un prieks arī, ka mums ir šodien arī pietiekami drosmes runāt atklāt par šiem jautājumiem. Tā kā te ir problēmas ne tikai romiem, bet tas, ko mēs vāciski ar sakām, ka bieži vien cietējus arī uzskata par līdzvainīgiem. Nu, tāds bieži vien notiek. Tas parasti ir sociāli atstumtās grupas, un, diemžēl, tas skar viņus pārāk skarbi. Jau pašā debašu sākumā es norādīju, ka šī Romas stratēģija nav viennozīmīga. Te mums ir ļoti daudz autorijas, mērķa autorijas, par ko mums būtu jārūpēs. Bet ja mēs panāktu jau, ka Romi bauda šādu arī saska, sa, saskaņotu rīcību, tad arī citām grupām varētu mēs palīdzēt. Tad būtu svarīgi panākt labs rezultāts. Thank you. Nā, no, see, no hands. Paldies. Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Labi. Šobrīd snieg, dosim iespēju reaģēt runātājiem, jo īsāk, jo labāk patiesībā, jo otrais diskusija panels ir paredzēts jau 4.45. sākumā. Vārds Ravida kungam, lūdzu. Jā, ja, pavisam īsi atbildēšu diviem pirmiem komentāriem. Gribētu atbalstīt to, ka jā, tiešām ir jā, jāiet prom no šīs viktimizācijas un jāraugās uz romiem kā aktīviem procesa dalībniekiem. Ir jāraugās uz romiem kā uz pilntiesīgiem pilsoņiem, kam ir jāiesaistās lēmumu pieņemšanas procesā. Tā tad ir jārunā par šo pilnvarojumu, par iespēju došanu, un jā, tiešām tas būtu jāatspoguļo visās Romas stratēģijās, tādēļ gribēju tikai atbalstīt. Paldies! Paldies, Rostas kungam lūdzu vārds. Paldies! Es kā Romu pētnieks, kas tajā pašā laikā pasniedz arī universitātē Romu politiku. Gribētu jums teikt sēkojošo, izstāstīt kādu stāstu. Kad es runāju par zināšanām, kas iet tālāk nekā dati, tie, tā bija šāda veida informācija. Jā, tieši tā noziedzības līmenis Romu kopienās ir augsts, to mēs nevaram noliegt. Tomēr nevajadzētu veikt šādus salīdzinājumus. Sakot, ka Romu vidū tātad ir kvantificētā veidā augstāk šie rādītāji, jo mēs nevaram kvantificēt un salīdzināt uh, desmit tādus nelielus mas, mazus noziegumus salīdzinājumā ar uh, milzu krāpšanos finanšu sektorā. Tātad vai mēs te runājam par desmit noziedzīgiem nodarījumiem vai, nu, beig beigās viens varbūt tomēr. Ļoti grūti salīdzināt. Tomēr, jā, nenoliedz, noziedzības līmenis ir problēma. No otras puses, jāsaka, ka es kā Romu akadēmiķis, pētnieks varu jums stāstīt, kādēļ valstu valdības nepie, nepiemēro pienācīgā veidā likumus. Arī tā ir problēma, kas rada problēmas, un likumi ir jāīsteno visos gadījumos, nerun, nevien runājot par noziedzību, bet arī par gadījumiem, kad vecāki atsakās sūtīt bērnu skolā arī tas ir gadījums, kur ir jāpiemēro likums. Jo galu galā ir, nu, tas svarīgākais ir bērnu tiesības uz izglītību, un nevis vecāku lēmums liekt bērnam šo, š, šīs tiesības. Tādēļ, tā, ka mēs runājam par likumu piemērošanu, izpildi, jādomā par šiem aspektiem, un reizēm valsts iestādes neīsteno tātad likumus tikai dēļ rasisma, kas ir šo iestāžu darbības pamatā. Es augstu vērtēju mūsu diskusijas, kas mums ļauj noturēt vai īstenot viedokļu apmaiņu, tomēr, lai panāktu vienprātību, ir nepieciešams abas puses. Ar vienu, nu, tātad, ja diskutē tikai viens cilvēks, vienprātību būs grūti panākt. Jā, cilvēku tirzniecība noteikti ir sarežģīts, sensitīvs jautājums, un to vieglā, tātad viegli var sasaistīt uh, ar romiem, gan kā tātad nozidušiem noziedzniekiem, gan arī cietušajiem. Bet jau te ir jāatgriežas pie jautājuma par likuma izpildi, jo bieži vien tiesības sargājušās iestādes un policijas, policisti atsakās mm, tātad ieiet um, Romu teritorijās un, un viņiem nerūp, viņiem vienalga, mm, kā dzīvo šī sabiedrības daļa. Un, kas attiec uz cilvēku tiežniecību, tad gribētu arī norādīt, ka arī vajadzētu sodīt klientus. Ne tikai, ciet, tātad, ne tikai cietušais ir vainīgais, ne tikai tas, un klienti nereizi vien nav Romu tautības pārstāvi. Tāda būtu pavisam īsi šobrīd mani komentāri. Paldies! Paldies! Thank you. No Līna, paldies! Jā, pilnībā vēlētos pievienoties Rostas kungam un ietu pat soli tālāk. Es neesmu Romu tautības pārstāv, bet, ja tāda būtu, es ar to lepotos. Ja statistika ir tikai cipari, es statistikai neusticos. Es uzticos analizētai statistikai, un tad ir atkarīgs arī, kādā veidā interpretēt statistikas datus. Es nevaru runāt par Eiropola datiem saistībā ar cilvēku tirzniecību, bet galu galā, nu, tātad interpretējot tādu bildi, svarīgi ir zināt, kāds ir jautājums, ko tad īsti viņi analizē, jo, manuprāt, šeit ir vērojams arī citas tendences. Um, sievietes, nu, kas tiek um, nonāk cilvēku tirzniecībā no Austruma Eiropas, nu, jebkurā gadījumā ne, nekomentēšu un gribētu piekrist, ka ir kāda lieta, kas jāsaprot. Jāpārtrauc domāt stereotipos. Mums nevajag domāt, ka Romu tautības cilvēki negrib iesaistīties sabiedrībā. Mums nevajadz. Nav tā, ka, šie, ka, ka visi lēmumi ir pieņemti un, um, un šī ir bijusi vienīgā izēja un cilvēki paši neko nevar darīt. Nē, tas ir stereotips. Tieši tādēļ ir jāizstrādā satvers. Cilvēki balstās savu pieredzi un uh, tas ir tas, kā sabiedrība ir veidojusi cilvēku dzīvi. Šie cilvēki dzīvo, cik labi vien tas ir iespējams, attiecīgajos apstākļos. Un vēl kāda lieta, par ko tika runāts. Kad es runāju par diskrimināciju, es patiešām domāju diskrimināciju, un ja bērni Ungārijā uz ielām ubago un netiek krimināli sodīti viņu vecāki, nu tad ir problēma, jo. Uh, ja kāds cits bērns neiet skolā, tad noteikti bērna vecākiem zvanīs. Nu labi, piemērs bija Ungārija, bet tā varētu tikpat labi būt Rumānija vai cita valsts. Romu gadījumos šādi gadījumi, šādiem gadījumiem neseko sankcijas, un tiekoties ar kontaktpunktu pārstāvjiem, nereizi vien mēs esam runājuši par visiem šiem jautājumiem. Un tādēļ, kad runājam par izglītību, mēs savā priekšlikumā padomēji runājam par to, ka ir nepieciešams panākt obligāto izglītības līmenī. Eiropas Savienībā šis līmenis ir tātad minimālā izglītība pamatskola. Nē, bet, nu, ja valstīs ir noteikti, tātad, ja Eiropas līmenī mēs nosakām pamatskolas vai vidusskolas apmeklējumu, tad visās valstīs un uz visu sabiedrību tas ir jāattiecina. Paldies! Paldies! Paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem! Liels paldies visiem paneļu dalībniekiem. Paldies, ka ieradāties pie mums, iesaistījāties diskusijā. Mūsuprāt, jūsu pienesums un jūsu viedokļi, zināšanas dažādās jomās ir ļoti svarīgs. Tagad skatīsimies uh, filmu aptuveni piecu minūšu garumā. Ceru, ka viss būs kārtībā. We will see.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 now swap over to Swedish. Labi, tagad es runāju sviedriski. Lūk, mēs redzam ļoti precīzu atspoguļojumu par to, kāda ir situācija Eiropā, kas mums arī parādīja gandrīz vai neticamas lietas, Un mums vajadzētu par to tiešām aktīvi domāt, kā Eiropas parlamentam. Ja mēs runājam šeit par ietvaru un par to, ka mēs arī varam nosūtīt delegācijas uz vietām, lai tiešām precīzi iepazītos šo situāciju. Labi, tagad mēs ķersimies pie otrā paneļa. Un es došu vārdu mūsu paneļa viesiem. Tie būs trīs eksperti. Sveicinu jūs ieņemt vietas man līdzās. Thanks. Thanks a lot. Uh, we will now start. Paldies. Uzklausīsim tagad Blanku Kosmas kundzi. Kosmas kundze Romu jautājumu padomas eksperte un Budapešts arī pašvaldības eh, pārstāvi un viņa arī pārstāv asociāciju Romas sievietes sabiedrībā. Un sniedz arī juridisko palīdzību. Viņa ir arī organizē vairākus seminārus cīņu pret prostitūciju un Romu sieviešu tirzniecību. Un nodrošinās arī Romu sieviešu informācijas centra izveidu. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsādātājiem, godātie viesi deputāti! Paldies, ka uzaicināt mani un iespēju iepazīstināt jums par Romu sieviešu situāciju Ungārijā. Paldies, ka arī ļāvāt man uzaicināt līdzi man arī manas līdzdarb mm, sievietes, kas strādā kopā ar mani. Un es strā, strādājuši, lai panāktu zinām progresu. Un līdz to nodrošināšu ar labu programmu progresu. Mums šis darbs ir bijis ļoti svarīgs, un mēs esam arī pieņēmuši šo stratēģiju, jo līdz ar to mēs arī panākam starptautisko uzmanību daudziem jautājumiem. Mēs precīzi nosakām mērķus, izmērāmus, kvantitīvus, kas ir jāsasniedz, un skaidri nosakām, kas atbild par kādu mērķu sasniegšanu. Un tāpat arī par monitoringu jautājumu izveidi. Tāpat mums ir liels prieks kā šī programma atzīst sieviešu sarežģīto situāciju un nelabvēlīgo situāciju sabiedrībā un piedāvā arī vairākus risinājumus. Papildus arī skaidri te norādīts, ka NVO spēlē būtisku lomu, tas notiek pirmo reizi, ka stratēģija, Eiropas Savienības stratēģija skaidri pasaka, ka NVO spēlē būtisku lomu. Tāpat arī stratēģija aicina, lai mēs arī aktīvi strādātu un izmantot arī visas iespējas, lai arī NVO attiecīgi novērtētu. Nor Ungārijas nacionālā stratēģija ir noteikti, ka 2000 romu sieviešu ir jānodrošina izglītība un nodarbinātība valsts sektorā. Nu, mēs esam panākuši 800 sievietēm šādu iespēju, ka viņas tiek sagatavotas un ka viņam palielinās iespējas, ka viņas varētu arī tikt nodarbinātas valsts sektorā. Tas ir process. Ja tāds būs rezultāts, tad um, mēs panāk tiešām kā 1000 pat 2000 Romas sieviešu nodarbināti valsts sektoru, un tad jau būtu tas tiešām vēsturisks panākums. Tāpat mums jāskatās arī mūsu progress iepratiem pamatiesībā stratēģijai. Tas nozīmīgs projekts, kas tiek precīzi pielāgots nacionālā līmenī un skaidri noteikti arī pašvaldības uzdevumi. Un ir tāds lietas, ko uzraugi paši nevarētu kā sakārtot. Un mēs vēlamies uzlabot šīs situācijas, ja mēs domājam konkrēti manā gadījumā par sievietēm un bērnu situācijas uzlabošanu. Tādēļ mēs esam izstrādājuši nozīmīgu lielu projektu, lai arī nodrošinātu pašpārvaldību Romu starpā. Tas sasauc ar izglītības politiku, ar nodarbinātības politiku, un es tieši vēlētos runāt par galvenajām nacionālajām politikām. Un izvēlētos redzēt arī turpmākās stratēģijas kuris vērstas arī uz dramatisku, drastisku uzlabojumu ieviešanu. tas ļoti skaisties arī ar um, jautājumiem, ko sievi, Romas sievietes varētu atrisināt, kas jau ir samilzuši gadsimtiem līgi. Uz nākošā stratēģijā būtu precīzi jāmēķē uz šādu nelabvēlīgas situācijas izglītības jokamā samazināšanu. Būtu jānosaka obligāta kārtība, kā arī bērnam, katram bērnam, arī romiem, ir jāiegūst augstāka izglītība. Mēs nevaram pateikt, ka pamatizglītība ir tikai līdz 16 gadu vecumam, un tālāk neko. Nē, tieši pretēji. Bērniem ir jādod iespējas izglītoties. Mēs nedrīkstam visu laiku, visu laiku reproducēt šo pašu modeli. Jaunieši bez aizsardzības, kas vairs neiet skolā un neiet arī strādāt, kam nav vairs nekāda izredz dzīvē. Tāpēc jānodrošina, ka NVO kā atbalsta funkcija sniedz arī atbalstu ģimenēm. un ir jāuzraug bērnu progresu. Un šeit arī šādu vienošanos vajadzētu piemērot arī izsekot ģimenei un arī turpmākie sociāla atbalsta būtu arī jāsasaistā ar bērnā iešanu un iešanu skolā. Romu nevalstiskās organizācijas darbus ārpus skolām. Uz skolu mums nav tiešās saiknes. Varbūt, ka ir tāda malas sadarbība tikai skolā. Bet nu mēs neatrodamies pašās skolās. Tad mēs Romu nevalstiskās organizācijas, ticnevalstiskās organizācijas, mums tomēr vajadzētu to mainīt un nodrošināt, ka ir piekļuva pašā skolā. Un līdz ar to mēs varam palīdzēt arī jau mācību procesā bērniem mācīties. Tas ir tas pats, kā līdzīgi ar 2000 sieviešu programmu. Mēs, protams, vēlamies zināt, vai sagatavošana viens, bet vai būs arī šis darba iespējas. Ja mums izdotos mainīt skolu praksi, tas pavērtu milzīgas jaunas iespējas. Arī nodarbinātību valsts sektoram. Mūsu skolas sistēmai jāmainās. Mums jāatver mūsu skolas bērniem. Es nerunāju tikai par pamatskolu, sākuma skolu, bet arī par tām skolām, kas ir paredzēts arī pieaugušu izglītībai. Nu, pārmaiņas vajag visās izglītības posmos jārunā par mūža izglītību arī un par šādu certifikātu izsniegšanu augstu pieaugušiem. Un ir arī jāpanāk, kā augstskolas atver savas durvis Romiem. Ungārijas ziemeļa austrum reģionos, tieši tur, kur es arī vislabāk zinu šo situāciju. Romi jaunieši nevar studēt. Viņam nav vienkārši, kur studēt. viņam šīs durvis paliek slēgts. Es domāju, ka arī uh, populāriem universitātiem būtu jānodrošina filiālis, kas būtu pieejams arī jau ciemos, reģionos, un tas ir jābūt obligātā kārtā. Un tā, piemēram, ir ļoti daudzas Romas sievietes, kas strādā veselības aprūpē par minimālu algu. Profesionālas augstskolas, kas sagatavo veselības aprūpas darbiniekus. Būtu jānodrošina, ka profesionālas augstskolas ir atvērts visās reģionos. Un īpaši tajos reģionos, kur daudz Romi. Lai viņi iegūtu profesionālas kvalifikācijas. Ja mēs šādu praksi nevainām, tad, diemžēl, mēs neko arī nevaram mainīt. Mēs nevaram sasniegt augstos mērķus. Rāmi cilvēki nevarēs iegūt labas darba vietas un nevarēs izrairīties no bezdarba. Tas tiešām ir galvenais arī šobrīd trūkums. Vienalga, ka jūs mācāties vai nemācāties, darbu jums nav un tādēļ daudz strādā kā apkopēji Ungārijā vai arī dodas uz Rietumvalstīm, dara vienkāršas kvalifikācijas darbus, jo viņam nevar izdodas atrast citus kvalificētus darbus. Tad es domāju, ka jāpiemēro šī pozitīvā diskriminācija, piešķirot eh, priekšroku tieši romiem, lai viņiem piešķir darbu. Un papildus sniegt arī profesionālo attīstību un profesionālo darbu. Mēs nevaram vienkārši atļauties, ka tik daudz cilvēki paliek bez darba ilgtermiņā. Turklāt, praksā klāt to, ka ļoti svarīgi tikties ar jauniešiem, jaunie, jaunietēm ikdienas. Pats sliktākais, kas notiek, ir tad, kā es satieku eh, Romu jaunietis, un mēs redzam, ka viņām nekāds darbs nespīd. Tagad mums jāpanodefinē, ko mēs te gribam. Vai mēs visu laiku kultivējam šo arī Romu kā cietēju vai Romu kā arī jauno profesionāļu tēlu. Nu, tūk, tās bija mans galvenās domas. Un tad es vēlētos īstenībā nedaudz vēl pieskarties situācijai par Romu sievietēm un nodarbinātību. Man ir bijusi, diemžēl, tāda skumja pieredze. Tikai 30% no Romu sievietēm šobrīd strādā legālā veidā, ievērot visas starptiesības. tiesības. Un nu, bieži vien šie 13% strādā par ļoti niecīgu samaksu, minimālo algu, parasti pakļauts uh, riskam, ka viņus tūlīt arī atlaidīs. Lai kaut cik nopelnītu, viņš strādā divos, trijos darbos, lai izrauties no nabadzības. Ungārijā apkopējis. Tādā, piemēram, ieņemu dienestā. Viņi stāsta par kādu diskrimināciju viņas piedzīvo ikdienas. Viņas nesaņem apmaksāt atvaļinājumu, kas viņām pienāks. Viņiem pienāktos ir nodokļu apmaksa, nekad viņas to nesaņem. To patur pār šī darba devēja lai gan ir kā viņam liek aprakstīt, arī apliecināt, ka viņš ir saņēmuši šos līdzekļus. Un kas tad notiek ar um, citiem 70%? Nu, viņi strādā nelegālā ekonomikā. Un cik droši tad ir viņa situācija? Cik viegli var viņus atlaist no darba? Nu, viņam ļoti skarba dzīves pieredze. Mēs zinām, ka cilvēki pieprasīja, lai uh, varētu aiziet uz bērēm, nākošā dienā viņi tika atlaist no darba. Es jums varētu pastāstīt šādus daudz drūmus stāstus. Viņš nesaņem pienācīgu algu par visu padarīto. Mēs runājam par biljoniem. miljardu forintu, kas netiek samaksāti īpaši um, celtniecībā. Mazējie video uzņēmumi īstenībā iedzīvojas. Darbinieki, kas paveic savu darbu, nesaņem savu algu. pats šausmīgākais ir tas, ka pēc tam viņam arī nav nekādas sociālās aizsardzības, sociālās apdrošināšanas. Ja viņi nomirst, viņa pēsteči, bērni nesaņem nekādu sociālo pabalstu. Vēl es vēlētos uzsvērt, ka par um, pilsonisko atbalstu un Eiropas Savienības līdzekļiem. Vai mums ir laiks? Pilsoniskais atbalsts. Sievietes, uh, romu jaunieši bieži vien nespēja atrast darbu. Vienīgi, ja viņiem kādu piedāvā nevalstiskā organizācija vai uh, kāds atsevišķās pilsoniskās organizācijas. Nu, te gan nespēja neko daudz maksāt. Tad parasti viņi arī strādā, lai nodrošinātu profesionālo apmācību citiem romiem. bet viņi nesaņem tādu veidu atbalstu, kāds būtu iespējams, ja, ja būtu pienācīgāks atalgojums un finansējums pieejams. Un ir daudz cilvēku strādā Romu kopienai, bet īsti nestrādā, nesastrādās ar viņiem kopumā. Īsti nestrādā, nav šīs sadarbības. Bet jādara daudz vairāk, lai panāktu, ka jaunajiem romiem arī ir lielāks darba izredzes un iespējas. pat ja viņi veiksmīgi piesakās kādā projektā. Tā brīdī, kad projekts ir pabeigts, projekta dalībnieki tiek izslēgti no turpmākās darbības un viss, kā ir vējām. Paldies jums par uzmanību! Ja paldies, ka iepazīstināt ar šo situāciju un savu pieredzi, un paldies jums! Un tagad dosim vārdu otrajam runātājam. Mm. Fine Rubijas Rāno kundze, kas pārstāv Soros fondu, Surta fonda piedošanu, un viņa tad arī darbojas Barcelonā. Viņa cīnās par sieviešu tiesībām un par dzimumu jautājumu aktualizēšanu. Vairāk jau nekā desmit gadus Fīna jau koordinē šīs programmas par sociālo iekļaušanu, kas tieši centrēts uz Romu sievietēm. Lūdzu, jums vārds. Gracias por la invitación a participar en este panel. Paldies, uh, pateicos par iespēju piedalīties šajā ekspertu diskusijā. Ceru, ka mans ieguldījums uh, būs uh, liederīgs uh, šajās debatēs runājot par Romu sieviešu situāciju. Mūsu organizācija jau darbojas 20 gadus. Esam veikuši daudzus pētījumus par šiem jautājumiem. Mēs uh, īstenojam tiešas sadarbības programmas ar Romu grupām un īpašu uzmanību pievēršam sieviešu tiesību jautājumiem. Šobrīd, šodien es runāšu par pētniecības programmu, kas ir veikta Dafne programmas ietveros, piedalījās Bulgārija, Itālija, uh, Spānija. Mēs šo programmu sākām īstenot uh, Dažādu iemeslu dēļ mums bija arī konkrēta pieeja šajā jautājumā. Mēs uzskatām, ka īpaši ir jācīnās pret vardarbību, kas vērsta pret sievietēm Romu kopienās, un tas ir šī projekta mērķis. Ir uh, vīriešu īstenotā vardarbība ir struktūrāla problēma un tā ir saistīta ar cilvēktiesību pārkāpumiem. Vairāki pētījumi ir um, konstatējuši, ka sieviešu tiesības Uh, tiek pārkāptas neatkarīgi no to etniskās izcelsmes uh, un kā patiesībā pati sistēma ir šovinistiska. Tāpat mēs uzskatām, ka ir jāatsakās no tādām vispārišķinošām runām. Mums ir jāskatās gan uz kopīgām, gan atšķirīgām iezīmēm šīs parādības ietvaros. Pat, ja patriarchālās vērtības visā sabiedrībās ir vienādas, tomēr to izpausmes atšķiras uh, sociāla, ekonomiskā konteksta ietvaros. Un tādēļ ir jāatsakās no tradicionālā diskursa, kas homogenizē visu pieredzi, bet mums ir jā jāraugās uz katras situācijas savstarpīgajām iezīmēm, runājot par vardarbību pret sievietēm. Lai mēs saprastu vardarbību pret sievietēm, mums ir jāaplūko patriarchālā sistēma un kultūra, jākonstatē, kā sabiedrība definē un reaģē uh, attiecībās vardarbību pret sievietēm. Jā, runā ne tikai par vardarbību, bet arī par uh, kodiem, standartiem, vērtībām, kas regulē sieviešu situācijas sabiedrībā un konkrētajā kopienā. Uh, mums ir jāizprot patriarchālā struktūras, kas uh, vies cauri sabiedrībai un skar arī Romu kopienas. Bet katrai kultūrai ir specifiskas iezīmes šajā sakarā. Mums ir jāplūko galvenie Romu sievietes šo identitātes elementi un Romu kopienu konfigurāciju, lai varētu šo kontekstu izprast vēlētos norādīt uz uh, vairākiem galvenajiem elementiem, kas definē Romu sieviešu identitāti. Viens no svarīgākajiem elementiem ir kolektīvās identitātes ietekme. Šī kodi, kolektīvā identitāte tiek uzspiesta individuālajai identitātei. Uh, Tātad tāpat pastāv ar dzīmumu saistītā darba dalīšana, bet tas ir raksturīgs visām patriarchālām sabiedrībām, bet arī Romu kopienai, kur notiek darba dalīšana pēc dzimuma pazīmes. Tādēļ Romu sievietes ir vienīgās, kas ir atbildīgs par bioloģisko reprodukciju un Romu kopienas sociālo uh, un um, emocionālo labklājību. Tātad reprodukcija tiek uzskatīta par Romu sieviešu identitātes neatņemamu sastāvdaļu, un arī tas, kas sociāli tiek sagaidīts no sievietēm, ir mājas ikdienas pienākumu pildīšana Un ir arī eh, sievietēm jāpakļaus vīriešu autoritātei. Protams, ir zināms atšķirības konstatējums dažādās valstīs, bet kopumā Romu kopienā ir sievietēm jāpakļaujas vīriešu autoritātei. un šī dzimuma lomas izpratne ir ļoti nēlastīga. Piemēram, sievietēm ir jābūt nevainīgām, bet ne vīriešiem pirms laulības. Svarīga ir laulība, uzticība, un sievietēm ir jābūt mātēm. Un tas viss ir dziļi iesakņojies mēlastīgas uh, patriarchālas uh, sabiedriskās struktūras ietvaros. Un tas ļoti ierobež, šis konteksts ir ļoti ierobežojošs, un tas ierobežo sievišķīgumu un vīrišķīgumu izpratni Romu kopienās. Runājot par Romu sievietēm, mēs nevaram ignorēt arī daudzveidību. Uh, ir dažādi izējas punkti, dažāda attieksme pret to, kā dzīvo Romu sievietes, kā tās izdzīvo savu piederību Romu kopienai. Kā viņas raugās uz sociālo emi, emancipāciju, uz uh, ikdienas uh, mājas soļu veikšanu un kā viņas uztver visu šo projektu kopumā. Protams, Romu kopienās arī vā, ir atšķirīgas sieviešu identitātes, dažādas dzīves pieredzes šīm sievietēm bet visa šīs diversitātes ietvaros tomēr ir arī kopējas iezīmes. Tās ir saistītas ar noteiktu tradicionālu ar dzimumu saistītu lomu izpildi eh, saistībā ar identitāti. Tas ir saistīts ar sociālo, ekonomisko un geogrāfisku un kulturāls eh, kontekstu Romu kopienām. Šeit ir noteikta saikne un pastāv arī dažādas diskriminācijas sistēmas, mm, sieviešu eh, nīcināšana, rasisms. Un Roma sievietes izprot šo sarežģīto situāciju. Viņas atzīst, ka šodien būt Romu sievietē ir ļoti grūti, ir grūti dzīvot sabiedrībā kā Romām, kā sievietei. Bet es gribu teikt arī, ka uh, Es lepojos ar to, ka es esmu Roma, Romu sieviete. Es uzskatu, ka tā ir sava veida privilēģija. Tātad ļoti svarīgas sarežģītās identitātes veidošanai ir ģimene. Nevis š, sašaurinātā izpratnē, bet ģimene plašākā izpratnē. Uh, Romā, Romu kopienā ikdienas dzīve balstās uz ģimenes struktūru, eh, tiek nodotas eh, sociālās zināšanas ģimenē, un arī tiek definēts tas, kas tiek sagaidīts no sievietes un no vīrieša, tāpat pastāv solidaritāte šajā. Eh, š, starp šīm, šiem diviem dzimumiem, bet uh, Romu sieviešu neatkarība ir ierobežota. Tādēļ arī uh, šādā kontekstā ir jāanalizē vardarbības veidi, ar ko sievietes saskaras. Kad mēs or, uh, analizējam dažādos vardarbības veidus pret sievietēm Romu kopienās. Mums ir jāanalizē arī tas, kā sievietes pašas uztver vardarbību pret sievietēm un kā to uztver uh, kopiena un kā tā reaģē un kāda ir kopienas nostāja šai sakarā. mēs gūstam daudz informācijas par to, cik, uh, kādā mērā šī vardarbība tiek attaisnota un kā sievietes var vērsties pret šādu vardarbību. Kā jau es uh, teicu, mēs info, instenojam savu projektu Dafne programmas ietvaros. Mēs esam apkopojuši uh, informāciju, faktus par Romu sieviešu situāciju. Mums gan nav tāda izsmeļoša saraksta mūsu rīcībā, bet mēs vērtējām uh, plašāk izplatīto attieksmi Romu sabiedrībā runājot par vardarbību pret sievietēm. Un mēs eh, šo aspektu esam izdalījuši analīzes veikšanai, bet visi aspekti patiesībā ir savstarpēji saistīti. Un šī reakcijas veidi nav raksturīgi tikai Romu kopienai. Tas tādas pašas reakcijas veidus mēs varam konstatēt arī citās kopienās. Pastāv dažāda attieksmes veidi, piemēram, leģitimizācija, ka šāda vardarbība ir pamatota, normalizācija, um, šī vardarbība tiek noklusēta, neviens par to nerunā un tā it kā nepastāv. Tāpat tiek pas, pasludināts, ka sievietes pašas ir uh, vainojamas un visbeidzot ir arī uh, tāda attieksme, ka tas netiek pieņemts. Tātad eh, tādēļ Romu sievietēm ir grūti vispār identificēt šādu situāciju un pret to vērsties. Romu sievietēm eh, atzīt, ka tās ir cietušas no vardarbības, sevi atzīt par upuri, prasa ilgu laiku, tas ir ļoti ilgstošs process viss Romu kopienas konteksts ir tāds, ka šis, šī kopiena ir ilgu laiku tikusi vajāta un tādēļ viņi turas kopā, lai izdzīvotu uh, sabiedrības ietvaros. Un tā, tie ir tādi pretestības mehānismi, kas ir noderīgi uh, lai aizsargātu Romu kultūras identitāti, bet no otras puses tie ietekmē arī dzimumu identitāti, un šī ietekme uz sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga, un šī ietekme ir jūtama arī uz Romu sieviešu neatkarību. Bieži vien ģimene izdara spiedienu, lai saglabātu pastāvošo kārtību, patriārhālo kārtību. Un sievietes saskaras ar lielu spiedienu, rosinot šo vārdarbības situāciju, atrisināt ar kolektīvās identitātes, kolektīvajiem mehānismiem, atsakoties no individuāliem mehānismiem. Un tas ietekmē arī vardarbības uztveri, uh, izpratni un iespēju gūt sociālo atbalstu sabiedrībā, kas plašākajā sabiedrībā, kurā šīs Roma kopienas dzīvo. Romu kopienas saskaras ar rasismu, diskrimināciju, uh, Un tas pats jūtams arī tad, kad Roma kopienas pārstāvi vēršas pie sociālajiem dienestiem. Un tādēļ tie nevēlas uh, vērsties pie uh, pastāvošiem sociālistiem dienestiem, viņiem ir kauns vērsties policijā un iesniegt sūdzības, jo uh, pastāv tāda, tāda tāds uzskats, ka tad viņi tiks stigmatizēti un policija pret viņiem patiesībā vērsīsies. Un šie sociālie dienesti, kur uzdevums ir palīdzēt sievietēm, kuras ir saskārušās ar vārdarbību, nav pietiekami sagatavoti, lai sniegtu palīdzību Romu sievietēm un lai izprastu viņu specifiskās vajadzības. To mēs esam konstatējuši Eh, un dzirdējuši gan no Romu sievietēm pašām, gan arī no sociālo dienestu darbiniekiem, kuriem bija jāsniedz šāds atbalsts. Viņi visi norāda uz to, ka trūkst pietiekams izpratnes. Un uh, tagad par to, kas būtu darāms nākotnē par secinājumiem, ko esam eh, guvuši no apkopoto datu analīzes lai sasniegtu progresu pārvarot vardarbību pret sievietēm un lai pārvarētu Romu sieviešu izolāciju, ir jāveido uzticības gaisotne, lai uh, Romu sievietes, kas ir cietušas no vardarbības, tiktu atzītas kā cietušās un atzītas uh, par Romu sievietēm, lai tiktu atzīta viņu identitāte. Tas ir pirmais solis, lai šīs sievietes varētu stāstīt par savu pieredzi, par piedzīvoto vardarbību. Romu sievietēm ir ļoti grūti runāt par eh, pārdzīvoto. Un tādēļ ir jāizveido konkrētas programmas, eh, jāveic izglītošanas darbs, lai Uh, vērstos pret tādām normalizācijas, leģitimizācijas stratēģijām, runājot par vardarbību. Tāpat ir uh, jāveic pasākumi vēršoties, uh, lai sasniegtu Romu sievietes, lai, lai stiprinātu viņu tiesības, lai viņas apzinātu savu Romu identitāti, lai viņas Uh, rastu sevī spēku vērsties pret vardarbību un pret šādām situācijām. Jo sievietēm pašām ir jāapzinās sava identitāte un savas stiprās puses. Un tāpat ir arī jāstrādā Romu vīriešiem, lai veicinātu viņu izpratni jāveido tādi fórumi, kur viņi varētu izdiskutēt savu romu vīriešu identitāti. Tas ir grūts uzdevums, to es atzīstu, bet ir absolūti nepieciešams to izdarīt, lai varētu gūt panākumus. Un noslēgumā tāpat ir ļoti svarīgi veidot starp kultūru saskarsmes uh, prasmes, piemēram runājot par sociālo dienestu darbiniekiem, kas strādā Romu kopienām, lai viņi varētu izprast Romu sieviešu situāciju un veikt pasākumus, kas ir adaptēti šo kopienu specifikai. Lai e, Romu sievietes nejustos izstumtas no sabiedrības, jo šobrīd tikai daži, ļoti nedaudzas Romu sievietes vēršas pie šiem dienestiem, uh, un ļoti nedaudzas Romu sievietes uzskata, ka arī tās varētu uh, vērsties un lūgt patvērumu šajās drošajās mītnēs. Liels paldies Serāno kundzei par ļoti interesanto stāstījumu. Pirms dažiem gadiem, kad mēs sagatavojām pirmo ziņojumu par Romu sievietēm, uh, Uh, liberāļu grupā arī darbojās deputāte no Ungārijas, un um, toreiz ziņojumā mēs iekļāvām punktu par uh, patriarchālo sabiedrību, bet viņi toreiz balsoja šeit šo punktu. Un kad mēs arī apspriedām, kādēļ šādas programmas nav veiksmīgi īstenots, kādēļ nav saiknes ar politiku un reālo dzīvi. Mēs mēs sapratām, ka mēs jau daudz, toreiz nebija Romu pārstāvi sadzirdam, bet tagad mēs uzklausījām mūsu referents un konstatējam, ka daudz vairāk ir zināms par to, kāda ir reālā situācija šajās kopienās. Tātad, ka mēs īstenojam pieeju no lejas. Eh, agrāk bija situācija, no, ka pasākumi tiek veikti no augšas uz leju, bet uh, nebija saskatāma šī reālā situācija uz vietām, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai komisija un parlamenti saņemtu informāciju, objektīvu informāciju no Romu pašu asociācijām, jo pagājušajos gados daudzas nevalstiskās organizācijas pārtika no tā, ka rakstīja ziņojums par Romijam, bet patiesībā viņi neko reāli nezināja par šīm iedzīvotāju grupām. Bet mums būtu kaut kas reāli jādara, nevis vienkārši jāraksta ziņojumi un projekti. Un tas tiešām ir ļoti cerīgi, tas, ko mēs dzirdējām no jums. Nākamā mūsu sanāksmes daļa būs veltīta tiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir izlēmuši atgrie, atkārtoti strādāt pie šī dosjē kopā ar mani un kas sniedz savu ieguldījumu arī iepriekšējos ziņojumos, kā piemēram mēnu referenti un citi kolēģi, bet arī tie cilvēki, kas sastrādājas ar mums pie šī dosie. Šodien noturējam pirmo ēnu referentu sanāksmi, un Ueda kungs ir viens no referentiem, bet ir uh, ieradusies arī um, Kornelija, kā arī Kinga Gens, tādēļ šobrīd došu vārdu viņiem. Lūdzu, kā jūs vēlaties, kurš pirmais izteiksies? Or maybe Raul, you first and then. Oh, thank you so much. Vai arī tu, Raul. Paldies! Paldies par to, ka organizējat šo semināru un paldies arī par to, ka uzturat aktīvu šo debati tik augstā līmenī kā šobrīd. Jā, patiešām. Mēs nu jau gadiem ilgi runājam par šo jautājumu, un tā pamats problēma šķiet nav ideju trūkums un priekšlikumu trūkums. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka iztrūkst politiskās gribas šo ideju īstenošanai. Un tāda arī ir situācija, un realitātē tā ir dalībvalstu atbildība. Uh, par to visu varam vienoties, tomēr ir zināma lietu aspekti, par ko ir jārunā. Ir zinām politiski jautājumi, citi savukārt ir tādi, kā vairāk tehniskāki jautājumi. Tomēr, jebkurā gadījumā, visi šie jautājumi ir svarīgi. Kas attiecas uz situāciju, uz reālo situāciju, es to negribētu nosaukt par valstu problēmu. Nu, nē, vienkārši tāda šī situācija ir izvirzīta tātad attīstījusies un tā ir jārisina. Es ļoti augstu vērtēju abu runātāju sniegtās prezentācijas. Zerano kungs, kas ir mans kolēģis no Barcelonā, un es ļoti labi zinu, pārzinu viņu darba specifiku. Bet tajā pašā laikā es arī pilnībā apzinos, kādi ir šī darba rezultāti. Un še, šis jautājums jāskata pēc iespējas augstākā politiskā līmenī. Tomēr ir dažas jomas, daži jautājumi. Un esam arī ar Lidiju par to iepriekš jau runājuši, cik noprot, tad arī esošo diskusiju centrālais jautājums ir par to. Pirmkārt jārunā par diskrimināciju, kā centrālo būtiskāko jautājumu visā šajā pieņem, pieņemtajā izpratnē par problēmu. Un te mēs nerunājam tikai par piekļuvu veselības aprūpei. Redzam un zinām, ka bieži vien ir jārunā par to, ka trūkst uzticības valstu sistēmai, lai gūtu piekļuvi šiem pakalpojumiem. Nav tā, ka šie pakalpojumi nepastāv. Vienkārši ir citi tādi, tādas barjeras, kas ir jārisina, lai piekļūtu sistēmai. Tomēr tas viss notiek satvarā, kas ir cieši saistīts ar uztveri un bieži vien arī reāliem diskriminācijas gadījumiem. Tas ir gan tādēļ, ka šie cilvēki ir sievietes, to vajadzētu precizēt, tātad ne tikai romu sievietes cieši no šādas situācijas, bet gan sievietes kopumā. Un arī otrs, otra puse ir tas, ka šie cilvēki ir romu pārstāvi. Treškārt ir jārunā par nabadzību, kas ir trešais diskriminācijas līmenis. Un tādēļ jāsaka, jā, patiešām mēs nevaram nodalīt diskriminācijas iemeslus šādā veidā. Tādēļ mums ir jārunā par kādu elementu, kas ir grūti juridiski definējams, bet svarīgs. Tas ir daudzkārtējā Un bieži vien tas tiek atspoguļots arī tīri juridiskā tekstā, Eiropas Savienības līmenī tas ir atrunāts, bet tas nav ārējā dimensijā definēts. Un, manuprāt, tas ir centrālais jautājums, par ko ir jārunā. Vēl kāda lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Tad, kad mēs runājam par organizāciju lomu, jāsaka, mēs nereti sūdzamies par to, ka Romu organizācijas nepietiekamā līmenī iesaistās izstrād, tātad politikas un stratēģiju izstrādē un nepietiekami iesaistās arī stratēģiju īstenošanā. Arī to nedrīkst aizmirst. un tikai tādējādi mums būs uh, iespēja stiprināt šo organizāciju pilnvaras un uzticamības tēlu. Kā jau tika minēts, tad bieži vien tiek runāts par bailēm, par šo uzticamības trūkumu, un tas nozīmē, ka mums ir jā, jāsadarbojas ar otru pusi, lai stratēģijas tiktu pienācīgi īstenotas. Vēl kāda lieta, kas mums ir būtiska, Vēl kāda lieta, kas ir bieži sastopama dienvidu valstīs, ir finansējuma jautājums. Ļoti bieži mums jā, bijis jānonāk šādā situācijā. Bet manā valstī gan iepriekš, gan arī tagadnē, ne, neskatoties uz labu politiku, labām stratēģijām, šobrīd redzam, ka resursu trūkums mums to neļauj īstenot, un šāda situācija ir bīstama, jo uh, jo šo negatīvo seku ietekme tad ir jāreizina ar X rādītāju. Situācija ir pilnīgi neproporcionāla, jo sliktās sekas, kas notiek gadījumā, ja politika netiek īstenot resursu trūkuma dēļ, tad situācija ir vēl sliktāka. Un šeit jārunā par līdzekļiem kopumā, ne tikai par Eiropas Savienības kā tāds atbildību, bet arī dalību valstu atbildību un mums nevajadzētu to aizmirst. Un nobeigumā vēl kāds komentārs, visai strikta man nostāja, bet tas ir svarīgi. Vardarbība pret sievietēm. Tātad tā ir vardarbība pret sievieti tādēļ, ka tā ir sieviete. Un šeit ir mēs, mums jāizvairās no šīs neso, nesodīšanas, nesodī, nesodāmības kā tādas. Tas ir jautājums, kas ir jāievieš politikas lēmumu pieņemšanā, bet par to ir jārunā arī sabiedrības un kultūras kontekstā. Tādēļ man ir prieks, ka arī Fina Serrano jau runāja par to, ka ir nepieciešams mainīt šo uh, vīrieša lomas izpratni, jo tas ir tas, kas slēpsies šo, šī nesodāmības elementa. Un tur ir jāskatās vienkārši situācija kopumā. Protams, ir daudz citu jautājumu, bet, nu, manuprāt, šie ir tie svarīgākie elementi, par, kur, par kuriem nevajadzētu šobrīd aizmirst. Paldies! Paldies! Jūs esat viens no deputātiem, kas ne nu jau deviņus gadus strādā pie šī dosē, tādēļ jums paldies. Jāsaka, jums tiešām ir arī izpratnē par situāciju Spānijā. Paldies arī par pienesumu no savas valsts un Kornelijas arī ir um, ļoti zinoši kolēģi, kas um, lielā mērā ir iesaistījušies arī satvara izstrādē, ka tā, pie tā tik strādāts divu, pirms diviem gadiem Kornelijā Lūdzu. Um, freue mich, dass wir diese Thematik hier besprechen. Ja, paldies, man ir prieks, ka mēs varam pārnāt šos jautājumus. Man bija liels prieks arī uzklausīt arī Kosmas kungu un Zerāno kundas uh, komentārus. Tie bija ļoti nozīmīgi, kas skaidri arī izgaismo šos problēmas. Sākšu ar reakciju uz Kosmas kundzi. Kosmas kundzi, jūs norādījāt uz skolu izglītību kā būtisku virzību. Uh, Es tam piekrītu un uzskatu, ka tas kļūst par tādu atslēgu, kā vispār varam nu risināt problēmas daudzās valstīs. Man arī prieks, ka jūs atzīst, ka zinām kustību virzību. Kaut kas reāli mainās. Un cerams, ka arī citās valstīs. Bet, nu, dažās valstīs tomēr nekas nenotiek. Piemēram, mēs zinām, ka Romi tiek nosūtīts eh, atsevišķām Romu skolām, kā tas, piemēram, ir Čehijā. Un tad sanāk, ka viņi no paša sākuma jau tiek norobežoti un nesaņem labu izglītību. Turklāt vēlos norādīt, varbūt jūs arī varētu pateikt, kā tad ir bijusi jūsu pieredze, kā tad notiek lietas. Jūs arī nedaudz izteicāties par to, ka daži saņem labu izglītību, tomēr jaunas sievietes bieži vien neatrod darbu vietu. Es saprotu, ka tur ir tiešām tāds rasisms, kas uh, ar vienu klātsošas. Mēs vienmēr esmu uzsvēruši, Romas stratēģija reizē ir rasismu izskaušana. Man tieši tādēļ jautājums. Kā jūs redzat tālākos atspērienu punktus, ko mēs varam reāli darīt un ko mēs varam piedāvāt kā pretsvaru Mēs saprotam, ka Romas sievietēm ir vēl sarežģītāka situācija, tad uzreiz skaidri jāapsaka. Man interesētu arī par Eiropas saimnības līdzekļiem. Es gribētu dzirdēt precīzi, kā jūs skatāties, kā notiek Eiropas saimnības līdzekļu apkuve. Es saprotu, ka daudzas situācijās tas ir ļoti tāds vājš rādītājs un īsti Eiropas Savienības līdzekļi nemaz nenonāk līdz pašiem Romiem. Kāda būtu jūsu pieredze? Sarāno koncertu. viss būtu labi, kā jūs to raksturojat. Jā, Romas sievietes, protams, bieži saprot, ka viņas ir ļoti sarežģītas situācijas. Es esmu pat daudz ko redzējusi un līdzīgi piedzīvojusi. No otras puses, mēs saprotam, vienmēr kaut kas notiek līdzīgs pēc viena un tā paša mustura. Varbūt, ka mēs varam arī vienkārši pateikt, meitenes klausies, mēs visi esam arī tāds pašs bijuši un mums ir sarežģīta situācija bijusi kādreiz. Un mēs saprotam, kāda ir jūsu pieredze un kāda ir mūsu piedzīvojums. Manuprāt, būtu vienmēr svarīgi norādīt uz zināmu līdzībām, lai kaut kādā veidā atvieglot viņam situāciju, lai viņam nebūtu viss vēlreiz jāiet caur savu pieredzi. Kādā veidā mēs to varam palīdzēt? Patriarchāti, kas spēkā ir Eiropas saimnības valstīs, dažās valstīs izteiktāk, tas jau nekas jauns nav. Tā kā ir jāskatās, kas ir šis kopējais kā mēs varam pret to cīnīties un ko mēs varam nosvērt kā atsevišķo īpatnējo. Par to jārunā. Paldies! I'm very sorry. I, I didn't know that you didn't catch it on the... So you... Arī jūs sakojat šim dosē. Un vienmēr jūsu piezīmes ļauj mums panākt progresu, jūs vienmēr runājat par atbildību. Tomēr neaizmirsīsim, ka um, Romas stratēģiju uzsāka paši Romas Romu kopienas pārstāvju, un iemesls, kādēļ tas tika darīts, bija tas, ka noziedzības līmenis, vardarbība ģimenē un izglītības trūkums ir rezultāts tam, ka gadsimtu gaitā šie cilvēki ir bijuši izslēgti no sabiedrības. Var jau jautāt, kur tad ir paši Romu pārstāvi, bet, nu, ja paraugamies Ungārijas, Slovākijas vēsturē, arī Rietum Eiropas modeli skatāmies, tad redzam, ka uh, 800 um, gadus Romi bija um, tātad klātesoši neatkarības cīņās 56. gadā un arī 1989. Um, gadā Transilvānijā, Rumānijā viņi iesaistījās procesā, un tas nozīmē, ka viņi būvēja demokrātiju visās valstīs tieši tādā pašā veidā, kāds tika darīts arī praktiski 80. un 17. gados Austrum Eiropā, nu, komunismā apstākļos bija jāstrādā, citādi, citādi cilvēki nonāca cietumā. Tādēļ jāsaka, man šobrīd ir visai interesanti raudzīties uz to, kā mēdī nespēja demonstrēt šo vienotību, jo te mēs runājam par 800 vienotības gadiem, un ir jādala šī atbildība. Paldies jums par komentāru, jo katreiz, kad jūs uh, izsakāties, jūs um, konkrēti pievērst uzmanību šai jomai, un es patiešām domāju, ka šis dosie vienmēr ir bijis slavens ar to, ka tur ir panākts kompromiss starp sešām līdz septiņām politiskajām grupām parlamentā. Tādēļ paldies jums! Paldies! Um, es runāju kā priekšstādātā, bet esmu arī šī, um, šī atzinuma referente, un šos vārdus gribēju jums teikt kā referente. Lūdzu! Jā, man būtu kāds pavisam īsts jautājums. Iespējams, uz jautājumu, tādu jautājumu visai grūti noformulēt. Mēs uzklausījām Rubijas kundzi, un viņa runāja ne tikai par vardarbību ģimenē, bet arī par to, kā nevainību vīrieši uh, augsti vērtē, tātad vīrieši uzskata, ka sievietē jābūt tiklai nevainīgai, bet, nu, paši varbūt nevienmēr tā rīkojās. Jāsaka, man ir visai grūti noformulēt un tā saprast šo situāciju. Ne nu, jau tā, ka es apšaubu to, bet ir visai grūti to. Tātad tajā pašā laikā notiek arī cilvēku tirzniecība, sieviešu tirzniecība. Tātad gribu jautāt, ja tā, tā ir taisnība, ka uh, vī, romu vīrieši ir lielā mērā uh, Tātad um, šie noziedzīgā nodarījuma, tātad cilvēku tirgotāji, bet Romu sievietes ir šie cietušie, tad nu jājautā, vai kādas ir viņu savstarpējās attiecības, vai tad ir novērojams, ka Romu kopienā kā tādā būtu tā kā apakšgrupa, tāda zemāka statusa grupa. Nu, varbūt, es nezinu, vai man izdevās noformulēt un par kodolīgi izteikties, bet, bet es ceru, ka jūs mani sapratāt. Tātad tieši šajā kontekstā es jautāju. Ja mēs runātu par albāņiem, tad šobrīd tad uzdot šādu pašu jautājumu par albāņiem, vienkārši šobrīd runājam par romiem. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka mūsu eksperti varēs atbildēt. Zinu, ka Blanka strādā arī par um, juristi. Viņai noteikti varēs jums, jūs jautājumu atbildēt. Un vai jūs lūdzu varētu Tātad, kad jūs vēlētos izteikties, vai jūs gribētu izteikties sākumā? Nē, labi, tad sākumā došu vārdu abām dāmām īsi atbildēt uz jautājumiem. Un tad uh, apskatīsim jauno pamatiesību aģentūras ziņojumu. Lūdzu. Paldies. Uzklausīju daudz jautājumu, tie bija tiešām vērtīgi, mēģināšu kodolīgus tiem atbildēt. Jāsaka, man neizdevās pabeigt savu prezentāciju, jo, nu, šķiet par daudz biju apņēmusies, es gribēju runāt arī par vardarbību. Un vienu īpaši vardarbības elementu gribēju uzsvērt. Tās ir um, sievietes, kas uh, tiek piespiestas um, nodarboties ar prostitūciju. Te mēs runājam par simtiem tūkstošu sieviešu, ar kuram daļu no kam, kurām esmu tikusies gan Ungārijā, gan ārpus. Ungārijā ir tāds teiciens, ka viena acis raud, otra smaida, bet šajā gadījumā jāsaka, ka raud abas acis, jo sievietes uh, dzīvo ļoti smagos apstākļos, um, ar viņām apiec ļoti, ļoti sliktā veidā, un ikdienā redzam, ka romu sievietes, nodarbojoties ar parastu amatu, nevar vienkārši tikt galā, pat strādājot divās vai trijās darba vietās. Uh, un romu sievietes reizēm redzam, ka ir izrāvušās un, un var iegādāties, piemēram, dzīvokli. Un šķiet, ka šajā kontekstā vienīgie veiksmes stāsti, ja tos tā var saukt, tad ir saistīti ar prostitūciju. Tas ir viens no veidiem, kā izrauties no šī uh, no šī cikla, un tur neatņemam ir arī vardarbība. Kas attiec uz Eiropas finansējumu, un šo jautājumu, jāsaka, mums ir ļoti negatīva pieredze. Mazi ciemati bieži vien nesaņem nekādus uh, līdzekļus, nekādu atbalstu, un gribētu norādīt, ka pilsētās, kā piemēram Budapeštā, ieplūst miljārdi savukārt. Tomēr šis finansējums, šie līdzekļi bieži vien uh, patiesībā tiek izmantots mērķiem, kas tikai kaitē Romu kopienai. Tātad pilsētās nauda jau ir, tur ir um, transports, infrastruktūra, skolas, darba vietas, bet Romi ir izspiesti no šiem pilsētām, un tas nozīmē, ka pilsētu renovācijas atjaunošanas darbi, nu, savā ziņā nozīmē, ka uh, Romu kopienas tiek izlikti no, no dzīves vietām un izspiesti no pilsētas. Es dzīvoju Budapeštas uh, vecpilsētā un jau 19 gadus strādāju arī domē un esam saņēmuši visai daudz līdzekļu, lai atjaunotu ēkas vecpilsētā, bet um, nereizi nav izdevies uh, panākt tādu situāciju, ka izdotos izglābt Romu ģimeni, kuru, kuru dzīves vieta tiek atjaunota un panākt situāciju, ka viņi paliek tur. Jā, esmu runājusi arī par, arī par Eiropas Savienības līdzekļiem ar NVO pārstāvjiem. Un jāsaka, ka mazajiem NVO nav piekļuvis šim finansējumam. No, tātad, bet no otras puses lielie NVO, kur Romi nepiedalās vadībā, nu, tie, diemžēl, nosmeļ visu šo, visu šī finansējuma uh, krējumu. Un galu galā šīs ne, iestādes nevienmēr ar mums sadarbojas, mums nekādas teikšanas nav, un Romu intelektuāļi, šī mazā uzplaukstošā sabiedrības daļa nevar iesaistīties šajos NVO un viņu darbā. Tādēļ, manuprāt, mums vajadzētu nonākt tādā situācijā, kad uh, brīdī, kad Eiropas Savienības finansējums tiek dalīts, vajadzētu noteikt zināms priekšnosacījums. Tātad ne tikai tie NVO, kas strādā dēļ Romiem, bet arī tie NVO, kur Romi paši piedalās un strādā. Jautājums par izglītību. Nu, to atstāšu varbūt nedaudz uz beigām, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums, un tur visticamāk detalizēti atbildēt nevarēšu. Arī mans pirmais darbs, es strādāju skolā par skolotāju Un no savas pieredzes varu teikt, ka bērnam klasē, tā tad iespējams, ka šis bērns nav integrējies, vai iespējams, ka viņš ir izslēgts no šīs skolas kopienas. Un tas nozīmē, ka fakts kā tāds, ka bērns iet skolā, nenozīmē, ka viņš netiek izslēgts. Un nereti redzam, ka skolas nepietiekam uzmanību pievērš Romu bērniem, un tad tā nav uzskatām par integrāciju. Ir arī novērējams tāds um, fenomens, ka tāds turīgākās pilsētas izstumj Romus no, un, un viņi nonāk nabadzīgākos ciematos, un tur savukārt izglītības sistēma nav pietiekami attīstīta, bet tas ir tā ir tā vieta, kur iet, kuru apmeklē Romu bērni. Jebkurā gadījumā mums jāstrādā pie integrētas izglītības sistēmas. Kā jau es minēju, tad ir risinājumam ir jābūt trīspusējai vienošanās starp skolu, vecākiem un atbalsta organizācijām. Tātad, nu, vai nu no Romu vai ne Romu NVO vai kādas sociālās iestādes. Un ik katra bērna gadījumā uh, ir jāpārskata um, skolā panāktais progress, lai bērnam tādējādi ļautu iziet šo izglītības ceļu. Tātad tas galvenais, uh, tas svarīgākais jautājums nav, vai, um, vai klasē, klasē bērni ir tikai Romu tautības pārstāvi vai nē, galvenais ir uzraudzīt progresu. Nu, ir ļoti daudz lietu, ko es gribētu minēt un skaidrot. Tika runāts arī par um, šīm plašajām sociālā sadalījuma sistēmām, kas ir jāmaina, jo Ungārijā, piemēram, ir arī tādas elitāras skolas, ko finansē no valsts budžeta, un tad ir uzskatām piemēri, kad ir šāda labākās skolas meklēšanas. Piemēram, um, vecāki var sūtīt savu bērnu arī skolā, kas atrodas ārpus viņu uh, nodokļu maksātāju tā, šīs teritorijas, un bieži vien savukārt Romu bērni nevar nonākt šajā augsta līmeņa skolā, kur, kurai it kā viņš būtu piederīgs, bet, diemžēl, tā ir pilna, jo tā ir augsta profila un elitāra skola, tad viņam jāmeklē kas cits. Un līdz brīdim, kamēr šu, šī izglītības un skolu sistēma nemainīsies, kamēr vēl aizvien vietējā līmenī finansētas, tātad valsts finansētas skolas pieņems arī citus bērnus no citām vietām, nekas nemainīsies tādēļ arī izglītības politika kopumā būtu jāpārskata. Es negribu, protams, um, kritizēt lielos projektus, kādi tie ir minēti arī stratēģijā, tomēr tajā pašā laikā, manuprāt, mums būtu jāievieš kritiskas pārmaiņas izglītības sistēmā, lai arī vidusskolas izglītība būtu obligāta, un par to vienotās visas puses, un tam mums ir nepieciešami resursi savukārt. Turklāt ir ļoti arī jauki, ka jūs runājat par šiem priekšnosacījumiem saistībā ar Eiropas Savienības līdzekļu ieguvi, jo mēs, raugoties valsts nacionālajās stratēģijās, neatradām šāda veida nosacījumus, priekšnosacījumus, kas būtu jāizpilda dalību valstīm. Tātad, ka dalībvalstīs ir jānodrošina dzimuma līdztiesība vai uh, vienlīdzīgas attieksmes principi, lai piekļūtu Eiropas Savienības finansējumam. Es patiešām ceru, ka Ungārijā mums izdosies panākt progresu šajā jomā. Sākot no 1. jūlija, Ungārijā vairs nav nevienas pilsētas, kas būtu tātad kas būtu atbalsta tiesīga iegūt Eiropas Savienības atbalstu, ja būtu šāds priekšnosacījums saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi. Én ott vagyok. Es strādāju šajā jomā, esmu vienlīdzīgu iespēju eksperte, un jāsaka, šie cilvēki paši izstrādā plānus, īsteno šos plānus, bet varbūt nav līdz galam zināms, kāda būs ietekme, jo tajā, šeit tiek runāts par dažādām mazaizsargātām sabiedrības grupām, cilvēkiem ar invaliditāti un tā tālāk. Un jāsaka, pat ja šāda stratēģija saistībā ar vienlīdzīgām iespējām ir, nu tad jādomā, cik tā reāli ir pieejama. Es jau iepriekš runāju par um, atgriešanos pilsētās, un nu, jebkurā gadījumā tie ir, tie ir plāni, ko izstrādā pilsētu vadība, un mums nekādas īsti lielas teikšanas šo plānu kontekstā nav. Principam kā tādam mēs nevaram piekrist. Mēs vēlētos, lai Romu sabiedrība būtu iekļauta un integrēta šajās programmās, tomēr ar mums nepietiek un tādēļ mums ir nepieciešami strikti noteikumi, kas nāktu no jūsu iniciatīvas, no jūsu, tātad izskanētu jūsu līmenī. Mums jāsaprot, ko tad īsti Eiropas Savienības sagaida, lai šī nauda tiktu tērēta Romu, ar Romu saistītiem mērķiem. Šobrīd mēs piedāvājam komisijai Romu tātad šādu sniegumu salīdzinošo tabulu. Mūsuprāt, arī šāda pieeja ir nepieciešama, jo bieži vien Eiropas Savienības plāni tiek um, īstenoti, neskatoties to, ka tas kaitē Romu kopienai. Un nu, došu vārdu Serāno kundzei, lai dot viņai iespēju atbildēt. Eh, Jā, paldies. Tās lietas tikai no manas puses vēl. Un es uzreiz vēlētos pateikt svarīgu jautājumu kur mēs runājam cīņu pret, kon, un arī, kā mēs kontrolējam šo cīņu pret diskrimināciju un rasismu. Es varu atsaukties kādu arī pieredzi, kas jau arī varbūt arī 97. gada, kad mēs izstrādājam arī pirmo, arī Leonardo programmas ietvaros izstrādātu projektu uh, par Romu sievietēm. To saucām Romas sievietes jaunie ceļi. Mēs skaidri norādījām uz to, ka ir jācīnās pret rasismu, mēs vēlamies iesaistīt arī sievietes darba tirgu, nodrošināt sieviešu tādu ciešāku integrāciju. Mēs vēlamies, lai jaunieci iegūst precīzas kvalifikācijas. Un mēs toreiz pie tā strādājām. Mēs izveidojam tieši profesionālās kvalifikācijas iespējas un um, piedāvājam friziera amata apguvī Barcelonā, piesaistījām vienu no labākajiem Barcelonas frizieriem. Un tad, tad teiktu tā, eh, daudz kas teiktu, ā, bet viņas taču ir Roma sievietes čigānietes, nu tad vai tad tā, bet pretī varētu teikt, bet viņas izglītojušies pie labākā friziera. Un tas bija ļoti veiksmīgi. Un mēs arī ar citu programmu sasnieguši labus mērķus, tātad izveidojuši labu tā tēlu. Un, uh, vienkārši mums izdevās piesaistīt zināmas personas, personības, eh, un tas bija ļoti veiksmīgs veids, kā ap, ap, mm, apkarot rasismu un diskrimināciju. Kas ir kopīgais, kas atšķirīgais? Sievietēm, protams, ir ļoti daudz kopīgā. Daudzās lietas mēs saprotam. Mēs nevaram arī, protams, noliekt atšķirīgās lietas. Romu sievietēm ir jāiet savs ceļš. Kā viņas līdz šim piedzīvojuši patriarchātu, kāds ir skaidri noteikts. Nu, no tā vai nu izraujas vai neizraujas Romas sievietes pašas. Tas ir viņu pašu lēmums. Kā sievietes un kā čigānietes. Un uh, tas ir viņu lēmums. Mums ir jāpanāk, ka mēs atzīstam šo daudzveidību, to atzīstam un pieņemam. Par to jālem pašām sievietēm. Un vēl trešais komentārs. Cilvēku tirzniecība un arī sodi. Katalonijā mēs īsti nevaram pateikt, kam um, tieši Romas sievietes būtu vairāk pakļauts cilvēku tirzniecībai nekā vispār sievietes kopumā. Cilvēku tirzniecība ir vispār izplatīta problēma, sievietes tiek pakļauts cilvēku tirzniecībai, tā ir nopietna problēma, ļoti sarežģīta problēma, bet nu, mēs negribētu teikt, ka Romas sievietes tur ir kaut kādā lielākā īpatsvarā. Un liela daļa no sīvietēm ir tieši no Āfrikas, Latīņamerikas valstīm un citām Eiropas valstīm. Tad mūsu secinājums ir tāds, ka Romu sievietes Katalānijā nav īpatsvars cilvēku tirzniecībā. Romi jau ir dzīvojuši mūsu zemē simtiem gadu. Viņi ir pakļauti diskriminācijai, bet no otras puses viņiem ir labi pazīstami, un mēs kā sabiedrība viņus pieņemam. Tas ir tomēr pamat uzstādījums. Tad vēl daži citi komentāri. Jā, man nepārsteidz. Par šo mm, nevainības uz, uzstāšanu. Arī rietumu sabiedrībā taču vīrieši pieprasa, lai viņas ievas bieži vien nevainīgas un, un tikai viņu sieva ir viņam, bet paši gan ir gatavi iet un samaksāt prostitūtām. Tā kā nav nekāds pārsteigums, ka Roma vīrieši ir tā uzvedas. Nu, tas jau viss saistīts ar patriarchātu tradīcijām un dubulto morāli. Nu, patriarchāts ir izplatīts ne tikai Roma kopienās. Protams, Roma kopienā tas ļoti stingri nostiprināts, bet, nu, tas arī, es domāju, rietumu kultūrā ļoti labi pazīstams. Tas nav nekas tāds romiem e, raksturīgs. Nu, tā kā es tas nekādā ziņā, manuprāt, neizcer Romas e, citu kopienu starpām. Jā, nu mēs tiešām skatāmies ļoti labi. Šodien mēs esam spējuši nosaukt vārdā ļoti precīzus aizspriedumus un tā arī tos izgaismot un atspēkot. Un mēs redzam, ka tiek seko daudzajām idejām. Ja mēs varētu vēl padzināti iedzināties daudzos jautājumos. Mums arī jauni pētījumi, kas tiek veikti un ko ir pasūtījusi arī Eiropas Savienība 2010. gado. Tieši bijusi vērta par to un paldies arī par šo sagatavoto ziņojumu. Un es domāju, ka mūsu politikas departamentu vārdā mēs esam jau iepazinušies arī ar savu ziņojumu, kas varbūt nemaz nebija tik laba ideja, jo neko jaunu mēs tur neuzinājām jaunu datu nebija. Parlamentā jau tās idejas bija skaidri zināmas un iekļauts arī Romu ziņojumos. Vienkārši te, tas radīja papildus logu daudzām aģentūrām, kas veica paralēli mm, jau izpētītas lietas. Tas bija iepriekš tā. Tagad jaunais ziņojums tiešām atklāja būtiskus jauns ieskatu daudzos sarežģītos jautājumos. Tad ir man liels prieks un gods sniegt vārdu Jonas Dimitris Kopulus, Laik šodien visi tie ir sanākuši sarežģītiem vārdiem. Mm, tāpat kā Līnai un tā. Bet um, es, protams, vēlos pateikties jums par jūsu sniegumu panākto rezultātu un paldies jūsu visiem darbiniekiem pamatiesība aģentūrā, kas īstenībā veids daudz lielāku darbu nekā padomnījums to prasa. Es aicinu jūs to turpināt un arī ar šo ziņojumu mēs domāju, ka mēs jūtam, kā te ir jauna virzība un jauna attīstība, un jūs spējat tiešām daudz precīzāk trāpīt katrai dalībvalsti un pateikt, kas vēl darāms. Paldies jums, paldies par laipniem vārdiem, un es kādā ziņā mēģināšu attaisnot tagad uzliktās cerības. Un piedāvāt jums arī pieprasītos pierādījumus. Pirmkārt, vēlos uzreiz akcentēt, kāpēc vispār arī pamatiesība aģentūra ir pievērsus īpašu uzmanību Romu jautājumam. Ne jau tikai tāpēc, ka padome vai komisija vai parlaments to prasītu šādu datus, bet arī tādēļ, kā ņemot vērā komisijas rekomendācijas. Ir skaidri norādīts, ka Romu iekļaušana sabiedrībai nopietnas izaicinājums Eiropas sabiedrībai arī 2020. gadam. Romu integrācija nav nekāds maznos, mazsvarīgs jautājums, minoritāts jautājums. Tas ir tiešām ir jāizskat daudz plašāk nekā vienkārši minoritāts jautājums, kas tiek noteikts arī Eiropas līgumā, arī dalībvalstu konstitūcijās. Romu integrācija, iekļaušana ir nopietnas pārbaudījums, vai Eiropas Savienība spēja risināt tos izaicinājumus, ko tā apzinās kā sociālās iekļaušanas izaicinājums. Jērai uzstādītais lielais uzstādījums panāk, ka 20 miljonu cilvēku izrās no nabadzības līdz 2020. gadam, tad arī tieši Romu kopienu veido milzīgu šīs. Uh, nabadzības daļu. Tādēļ mēs vēlamies panākt trīs galvenos mērķus - nodrošināt viedus, viedu, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Mums ir vienlaikus jāņem vērā arī dzimuma atšķirības. Jo atšķirības pastāv arī dzimumu starpā, un tad arī viņas attiecīgi ietekmē sociālās izmaiņas. Ja mēs skatāmies, tas nozīmē, ka jāpiemēro precīzāks rīci politikas. Tālāk. Romu iekļaušanas izaicinājumi. Tie zināmi jau kopš 2000. gada sākuma, apzinoties arī starptautisko organizāciju pētījums. Kas bija pagrieziena punkts, tas bija atvairī, attiekšanās no vienkārši retorikas un precīzi iedzināšanos datos. Romu atstumšana marginalizācija ir daudzpusīgs jautājums. Tur ir jāizgaismo daudz problēmas. Nabadzības samazināšana un cilvēktiesības. Mūsu darbs izpēta gan sociālo-ekonomiskos apstākļus, veids, kā mēs varam uzlabot sociālo-ekonomiskos jautājumus, un reizē arī izskata cilvēktiesību jautājumus, kā piemēram diskriminācija, tiesību apzināšanās, aktīvās pilsoniskās stājas veidošana un cits. Tālāk. Pirātie dati. Es jūs arī ar tiem iepazīstināšu. Ties ir Roma pētījums, kas tika veikts 2011. gadā. Tā bija Roma darba grupa, kurā piedalās arī pamatiesību aģentūra, kā Eiropas komisijas pārstāvi, jau sanāca kopā 2010. gada septembrī un norādīja, ka nav īsti uzticamu datu. Un tādēļ mēs veicam šo pētījumu, kurā iekļaujam gan arī austrumu, gan rietumu dalībvalstis. Pētījums tika veikts arī balstoties uz iepriekšo gadu pētījumiem 2004. gadā, UNDP, ko veica, un cits arī organizācijas to visu ņēmām vērā. Bet jāatzīst, ka līdz šim brīdim nebija precīzi viens pētījums, kas būtu apkopojis gan rietumu valstis, gan austrumu valstis, norādot arī uz atšķirībām. Div, tie bija aptuveni 11 tūkstoši romu, kas piedalījās, un 5,5 tūkstoši ne romu iedzīvotāji tika izvēlēti, un mēs nolēmām, ka izveidosim šīs divas grupas un izsekosim, vai arī romi, kas dzīvo arī līdzsekušiem ne romu kopienai, uh, arī piedzīvo kādas lielas atšķirības eko, sociālo-ekonomiskajā situācijā. Tad mēs pievērsām galvenokārt pieciem galvenajiem jautājumiem - izglītība, nodarbinātība, veselība un mājvietas. Tāpat arī skatījām plašāk sociālu vispār, kā veidojas socioekonomiskās mājasemniecības, kāda ir viņu vide, kur viņi dzīvo un kāda ir diskriminācija, tiesība apzināšanās, aktīvā pilsoniskā stāvokļa Mēs arī apzinājām papildus nacionālos punktus un aicinām viņus arī sagatavot ziņojums par 28 dalībvalstīm, balstoties tieši uz arī viņu sekundāro materiālu. Maltā iesniedz tukšu ziņojumu, jo nu vienkārši no nu tā viņa situācija. Balstoties tad, tad arī uz viņu reālo situāciju. Kā mēs sacījām, te bija arī balstoties uz Nīderlandes pieredzi, uz ceļotājiem, uz Beļģiju, Nīderlandi par to, ka nav, kur viņam arī tātad mm, izveido savas stāvvietas, mm, par ko mēs jau zinām iepriekš, un arī par to, kā tad varētu būt turpmākie mērķi. Šī pētījuma svarīgākā ziņa bija tāda. Šis nav pētījums, kurā jūs nosakat, piesaistat cilvēks, kurus no izvēla atsevišķas nāciskās organizācijas nedarīja vienkārši uz ielas noķerētais rokas. Nē, mēs, piemēram, zinātnisko selekcijas metodi random, un, um, lūk, tas bija piemērs Čehijā. Jūs redzat, ka varbūt ir šeit sarežģīto ieraudzīt, bet ir zaļie punkti. Tas bija vietējās pašvaldības, kurā tika veikts pētījums. Melnie punkti ir cits kopienas, kurās viņi tieši dzīvo, bet mēs to neizveidojam vis tā, lai uz nejaušības pamata šos melnos punktus, bet gan zaļo bija uz nejaušības pamata. Šāda nejaušības pamata izvēle bija tās mājasemniecības, kurās mēs arī tad intervējām, kvalitīvās intervijas un arī saņemtās atbildes tika fiksēts, nu, tās bija kvalitīvās intervijas, kas ilga 45 minūtes aptuveni. Tālāk, te jūs redzat, karti, Francijas karti un vietējās pašvaldības. Francijā mēs apkopojām datus, to, ko Francijas sauc par žondu vojāžu, tātad ceļošie iedzīvotāju grupas, un mēs neiekļāvām rumāņu migrantus, kuri ir nesen ieceļojuši Francijā. Bet tas, ko mēs tad, tad piedāvājam šeit, ir reālā jau uh, situāciju un arī šīs stāvvietas, kur tad arī šie ceļojušās grupas parasti var uzturēties. Spānija. Mēs arī aptvērām visu valsti. Tā ka nav tikai runa par Spānijas dienvidiem, bet gan arī par citām daļām. Lūk, kāda rezultāti. Izglītība. Es arī norādīšu uz dzimumu atšķirībām. Af, a, analfabētisms, kā mēs sacījām iepriekš. Situācija viena kritiska. Astoņās no 11 dalībvalstīs, kurās mēs veicām šo pētījumu. Īpaši tas satraucoši Eiropas uh, 2020 stratēģijas ietvaros. Tas ļoti nopietni. Tas nozīmē, ka ir ļoti nopietns apdraudējums reāli iegūt darbu. Vienlaikus tas arī papildus faktors, lai cilvēku pakļautu arī darba eksploatācijai. Iesaistot viņus arī krimināla tīklos, eh, liekot viņiem ubagot, eh, huligānismu, sīko noziedzību, seksuālā, varbūt arī dažādu veidu noziegumiem un eh, cilvēku tirzniecību. Mēs uzsveram, ka izglītība ir viens no faktoriem, kas tieši var novest arī līdz kalēju nabadzībai. Atšķirības sieviešu un vīriešu starpā. Analfabētismu ziņā. Mēs atklājam, ka liels atšķirības atsevišķās valstīs, bet nevar teikt, ka visās dalībvalstīs. Visas valsts apkopojot, kopējās atšķirības uh, ir 10% starp vīriešiem un sievietēm. un uh, sievietes varbūt mazāk ciet no analfabētismu nekā vīrieši, piemēram, Rumānijā, bet, piemēram, Grieķijā šīs atšķirības ir daudz lielākas. Un Portugālē tāpat. Um, jūs mēģināt to precīzāk skatīties pa daļām, tad to būtu ļoti sarežģīti jums visu izsakot, bet es šo šodien izlaidīšu. Jūs skaties tālāk uz um, vecuma grupām, tad jūs varat redzēt, ka jaunā šī ir daudz labākā situācijā. Tā ir labā ziņa. Jauniešu, īpaši sieviešu situācija ļoti uzlabojas. Ja skatāties vecumā no 16 līdz 22 gadiem, mēs atradām, ka caurmērā viņš ir saņēmuši tādu pašu uh, izglītību jau kā arī uh, Uh, vīrieši. Tātad šīs atšķirības vairs nav. Ar vienu Portugālē un Spānijā ir šīs atšķirības diezgan liels spēkā. Un mēs redzam, ka, piemēram, Grieķijā tikai 75% no um, romiem prot lasīt un rakstīt. Un tas ir diezgan satraucošs vēl viens skaitlis. Par skolu apmeklēšanu. Es saprotu, ka varbūt jums ir grūtāk saskatīt precīzi procentus, bet tie, kas tad ir gājuši skolā, mēs redzam, ka te ļoti daudz nepabeidz skolu. Jo skolas nepabeigšanas ir pamešanas rādītājs ir tumšzilā krāsa, kas pamet skolu pirms 16 gadu vecumā. Mēs te galvenā par jauniešiem, vīriešu un sievietes vecumā no 16 līdz 24 gadiem, kas tagad arī iekļaus darba tirgū. Vairākās valstīs jūs redzat, dzeltenā krāsa atspoguļo krat, kritisko mm, īpatsvaru, kas nekad vispār nav bijuši skolā. Un jūs redzat, kādas ir atšķirības. Un tas, ko mēs esam arī iepriekš par atsevišķām valstīm jau pieņēmuši zināšanai, mēs redzam, ka Austrum Eiropas valstīs, kā piemēram Čehijā, Slovākijā, Ungārijā un tāpat arī Spānijā tiek skaits, kas nekad nav gājuši skolā, nu tādu vispār nav. Bet, ja jūs skaties uz valstīm, kā piemēram Grieķija, Rumānija, Francija vai Portugāle, tad jau šis skaits ir daudz lielāks. Tad liels skaits iedzīvotāju vispār nekad neiekļūst skolas sistēmā, izglītības sistēmā. Bet ļoti svarīgi skaties arī zilo rādītāju tas ir tas, ka cilvēks aiziet skolu, bet neko jau viss neiemācās, jo pavisam ātri pamet skolu. Un līdz to vairs nav gatavs darba tiekumu. Nu, ir svarīgi arī pamanīt atšķirības valsts starpā, vienlaikus caurmērā. Skolu pabeidz, nepabeidz un izkrīt no skolas jaunas vīriešu, tieši sievietes vairāk pamet skolu nekā vīrieši, un mazāk sieviešu turpina izglītību pēc 16 gadu vecuma. Izglītība, protams, tieši saistīta arī nodarbinātības tirgu un iespējām atrast darbu. Nodarbinātības rādītāji sievietēm. Tas atbilst gan arī izglītības līmenim, gan arī diskriminācijai, pērām sievietēm viņiem tad arī problēmas ar to, ka viņi netiekūst bērnu kopšanas atbalsts, pabalsts. Bet kopumā skatāmies, kādas ir atšķirības no arī sabiedrības kopumā. Kopumā mēs varam teikt, ka 21% no sievietēm vecumā 16 līdz 24 gadu vecumam strādā. Tas ir diezgan atšķirīgi liela no vīriešiem, kas ir 35% no tiem saņem algot, strādā, algot darbu. no 35 un 39% eh, saņem kādu samaksu. Un, bet mums ir svarīgi saprast, ko. Ir liels atšķirības centrāla Eiropas valstīs. Tur sievietēm ir daudz lielāki rādītāji, tieši sieviešu ziņā, mm, un viņi saņem arī atalgojumu par savu darbu nekā vīrieši. Vairāk viņi strādā. Bet, ko tas viss nu, viņam īsti nozīmē? Ja sieviete vēl strādāt un grib atstāt savus bērnus citiem, tad tas ir iespējams tikai tad, ja viņa atradīs tādu darbu, kurš ir uh, pilna laika darbs ar lielākam garantijām. Tādēļ šīs grafiks atspoguļo situāciju par tām Romu sievietēm un vīriešiem, kas strādā un saņem atalgojumu. Tie savukārt tumšzilā krāsā iekrāsoti atspoguļot visu to, kas strādā pilnu laiku, darbu pilnu slodzi, tad ir daļēju slodzi, un tad ir varbūt pagaidu darbi un zaļā krāsā pašnodarbinātiem. Ļoti interesanti arī jums jāpamēr, kā kādas tad ir atšķirības arī starp Romu kopienu dažādām situācijām dažādās Eiropas valstīs, piemēram, Rumānijā vai Grieķijā vai Bulgārijā. Mēs redzam, ka ir lielāks tieši vīriešu īpatsvars un arī sieviešu īpatsvars, kas strādā pagaidu darbs, un ļoti maz ir vīriešu vai sieviešu, kas ir ieguvuši piln, pilnas lodzi. Bet šīs ir daudz labāks centrāla un austrumēra valstīs. Vēl varos norādīt arī šīs atšķirības, tie mums starpā ir mazāks uh, lauku teritorijās, bet vislielākās atšķirības nodarbinātības ziņā ir tieši uh, starp tiem romiem, kas dzīvo nometnēs, īpaši Itālijā. Tālāk. Tālāk dažādi veidi nodarbinātībā un laulība. Mēs norādām laisavniecību locekļiem, mēs prasām, vai viņi kaut kādā veidā ir laulāti. Vai nu no civila laulība, vai reģistrēta laulība, vai vienkārši kopdzīve. 2% un 2% no bērniem vecumā no 10 līdz 15 gadiem arī jau bija kaut kādā veidā laulāti. Tas bija kā neliels skaits, bet tomēr jau parādās kā skaits, ka tas arī skar bērnus. Meitenes vecumā no 16 līdz 17 gadiem, tas uzreiz cits rādītājs. Ir jāatzīst, interesanti. Jāmācās, tad tās meitenes, kas mācās, Piedošana, ja viņas kaut kādā ir laulāts vai vienkārši kopdzīve, tad, protams, viņas arī nemācās vairs, vai viņas daudz mazāk sieviešu turpina mācības. Un tas, protams, arī ietekmē viņu nākotnes darba izredzes. Par veselību. Par to runām iepriekš. Mēs redzam, ir atšķirība ne tikai eh, sieviešu vīriešu starpā, te vairāk runa par vīriešiem, kuriem ir sliktāka veselība, bet, ja mēs salīdzinām sievietes, ā, romu sievietes ar ne romu sievietēm, mēs redzam tomēr ļoti liels atšķirības. Kas atzīst, ka viņu veselība ir slikta vai ļoti slikta. Tālāk. Veselības apdrošināšana Vienkārši jautājums, vai jūs zināt, ka jums ir veselības apdrošināšana, ja salīdzina Romu sievietes un ne Romu iedzīvotājus, ļoti liels atšķirības. Pat ja viņš ir medicīna veselība apdrošināšana, viņš pat var nezināt to, un tam ir ļoti liela ietekme uz viņu veselību. Vai viņš dodas pie ārsta, vai viņš arī konsultējas ar ārstu un vairāk pievērš uzmanību savai veselībai. Man jāsšķir ļoti strauji, Un jāizskrien cauri arī šeit, kur mēs redzam, ka ir vai nav pieejama mājvietas. Elektrība, kanalizācija, tekošs ūdens. Nu, tas viss ir prokurākā. Izglītība, nodarbinātība, nauda vai jūs varat atļauties savu māju vietu. Un, ja salīdzināt uh, eh, Romu mājasamniecības vai ne Romu mājasamniecības, tad jūs redzat, protams, kā atšķirības ir diezgan iespaidīgs. Ģimenes ar četriem bērniem vai vairāk dzīvo bieži vien ļoti neapmienošos apstākļos. Un visbeidzot, par nabadzību. Un te es papildus arī esmu iekļāvis arī rezultāts par Eurostata datiem. Cilvēki dzīvo uz nabadzības sliekšņa pakļaut nabadzības riskam, kur tātad viņu izdevumi neatbilst 70% vai ir mazāk no nacionālā vidējā rādītāja. Un šī tiešām kritiska situācija, un mums ar vienu daudz būtu jāsēl, lai nodrošinātu vienlīdzību. Un šāds atšķirības starp uh, romiem un uh, ko sabiedrību kopumā, ko mēs redzam iekrāsot ar sarkano strīpiņu, kas atklāja to, kā daudz mazāk no eh, sabiedrības kopumā ir pakļaut nabadzības riskam, tika atklāja, ka milzīgs vēl darbs jādara, lai panāktu to, ka 20 miljoni cilvēku izraus no nabadzības līdz 2020. gadam. Paldies! Paldies, tā kā mēs esam aizkavējušies. Uh, laika ziņā, tad uh, mums vēl ir palicis nedaudz laika un tātad uh, uh, mūsu rīcībā vēl ir piecas minūtes un tad slēgsim sanāksmi. Vārds Kingai Gencai, jā, diemžēl tiešām mums atkal pietrūkst laika, jo parasti arī tā ir, ka mūsu rīcībā ir tik daudz informācijas, ka mēs to visu nespējam aptvert tā uzreiz. Uh, Visi šie pētījumi, par ko mēs šodien dzirdējām, ir ļoti būtiski, lai noteiktu, konstatētu, kas reāli notiek uz vietām un vai dalība valstis ir apņēmības pilnas kaut ko darīt un risināt problēmas, runājot par mājokļiem, par lasīt un rast, attīstīt prasmi par izglītības līmeni. Cerams, ka gadu laikā situācija tomēr uzlabosies. Mums ir jālūkojas uz to, kādi sasniegumi ir prioritārajās jomās, piemēram, izglītības jomā, bet mums ir jāsaprot, ka Romu integrācijas skar ne tikai Romus pašus, tā skar jeb e, ikvienu sabiedrībā. Ja diskriminācija joprojām turpinās, tad nepietiek vienkārši izglītot Romu jauniešus, ja viņi pēc tam nevar atrast labu darbu. Tas uh, rada tikai vilšanos. Tādēļ ir. Es domāju, ka gan man, gan citiem kolēģiem būtu interesanti uh, Uh, uzklausīt šīs uh, rekomendācijas, kādas tiks izstrādātas turpmākajiem soļiem. Mums šīm rekomendācijām jābūt ļoti stingrām, lai mēs tiešām kaut ko panāktu. Es atvainojos, man tiešām šobrīd jādodas prom, saka Kensis kundze. Liels paldies! Saka priekšsēdētāji, jūs, mūsu rīcībā ir piecas minūtes, lūdzu runājiet, ja kādam ir kas sakāms. Bronksa kungs. Man, man šis, šie ziņojumi un fakti šķita ļoti interesanti un dažkārt pat ļoti pārsteidzoši runājot par šīm rādītēm attiecībā uz centrālu austrumu Eiropu un rietumu Eiropu, ka austrumu un centrāla Eiropā ir augstāki, labāk rādīti atkarībā uz nodarbinātību un izglītību vai jūs uh, varētu uh, mums varbūt iesniegt arī jūsu grafikus un, uh, un rakstiskus paskaidrojumus. Mēs tiešām vēlētos papētīt tos un, un analizēt. Jūs sniedzāt tiešām ļoti interesantu pārskatu par šo pētījumu, bet es tiešām vēlētos to izlasīt, vēlreiz šo kopsavilkumu un papētīt grafikus. Referents, eh, mēs esam sagatavojuši ziņojumu, detalizētāku ziņojumu ar iespējamiem skaidrojumiem šiem datiem, bet eh, šis pētījums pirmkārt rāda, kāda ir patiesā situācija. Tas ir eh, padziļināts kvalitatīvs pētījums, nepieciešams, lai noskaidrotu, kā mēs esam nonākuši pie šādas situācijas un kā to labot, kā izvairīties no šādas situācijas. Šādu veidu pētījumu mēs tagad esam uzsākuši. Projekts ilgs četrus gadus. Šis projekts tiks uzsākts šā gada beigās. Un mēs strādāsim 22 pašvaldībās Eiropas Savienībā, tā skaitā arī apvienotajā karalistē. Dāmas un kungi, vai vēl kāds vēlas runāt vai kaut ko komentēt? Jūs jau varējāt, jūs jau saņēmāt vārdu vienreiz. Vai kāds vēl vēlas uzstāties? Es zinu, jā, bet uh, jūs zinat, ka tulki strādā tikai līdz 6.30 un mēs nevaram viņu ļaunprātīgi izmantot viņu pacietību. Nu labi tomēr došu jums vārdu. Es domāju, ka Nīderlandē lielākā izglītības problēma ir tā, ka šie cilvēki netiek uh, uztvert kā Romas sinti, jo netiek ņemta vērā viņu dzīves veids un kultūra. Un uh, Eh, tiek, eh, tāpat, ja kādas valstis saņem Eiropas saimnības finansiālu atbalstu, tad eh, noteikti jāpārbauda, vai šī nauda tiešām nonāk līdz Romiem un Sinti kopienai. Lūdzu, pārbaudiet, kā šie līdzekļi ir izmantot un pie kā tā, tie patiesībā nonāk un vai mēs tiešām kaut ko no tā iegūstam. Jā, vai varbūt kāds labāks noslēguma teikums, kā jūs pateiktais. Labi, es domāju, ka mums ir visiem eh, jāpaliek eh, kontaktā, mums ir eh, jāapmainās viedokļiem un ar analīzi un es domāju, ka mēs sadarbosimies ar citām grupām un sagatavosim tiešām tādu nopietnu pārliecinošu ziņojumu un balsojums ir paredzēts šajā komitejā 14. oktobrī un pēc tam šīs jautājums tiks apspriests plenārā sēdē un jūs varēsiet arī tam sekot televīzijā, internetā. Un lūdzu arī civilo sabiedrību aktīvi iesaistīties un uh, dot skaidru signālu. Lielas paldies visiem!